Godātie kolēģi! Vakardien mēs atzīmējām starptautisko māsiņu un ārstu dienu, kā to pasludināja Pasaules veselības organizācija. Un 2020. gads ir pasludināts par gadu, kurā atzīmēsim šo cilvēku dotos upurus. Un tāpēc šīs dienas plenārsēdi Es gribētu sākt ar paldies vārdiem un pateicības vārdiem tiem vīriešiem un sievietēm, kas baltajos halātos sniedz mums tos svarīgos, būtiskos pakalpojumus, dara to ar drosmi un cilvēcību šais ārkārtīgi grūtajos laikos. Mūsu kopējums pienākums ir pārliecināties, ka viņi var darīt savu darbu un var darīt to droši un efektīvi. valstis ir nodrošinājuši to, ka pastāv, ka, ka tiek nodrošinātas slimnīcas, aprīkojums un tā tālāk, tā lai, un arī pilsoniskā sabiedrība ir devusi savu ieguldījumu. Un tādējādi esam radījuši tādu bagātību visā mūsu valstī, šīs, šī pieredze, šīs izjūtas. Un tāpēc gribu šodien uzsvērt to, cik Eiropas Savienība ir bijusi prasmīga un veiksmīgi darbojusies veselības aprūpas jomā. Jo Parlaments tāpēc lūdz izstrādāt Eiropas Savienības mehānismu veselības aprūpas eh, vajadzībām, tā lai varētu apkopot centienus un rīkoties krīzes gadījumā, jebkuras krīzes gadījumā. Covid-19 pandēmija ir lieliski parādījusi ka ir nepieciešama valsts veselības aprūpas politika, kas būtu proaktīvāka un kas, krietni, kas būtu saistīta ar krietni lielākiem sadarbības centieniem. Un tādējādi mēs varētu izveidot atbilstīgu palīdzību, tādus riskiem pretoties spējīgu palīdzību veselības aprūpas sistēdē un parādot lielāku solidaritāti šeit Eiropā. 9. maijā pirms 70 gadiem tika atzīmēta solidaritāte starp sešām Eiropas valstīm Un tā rezultātā mēs varējām nonākt pie miera un pie drošības šeit, Eiropā. Kā Šumans toreiz teica, šī Eiropa dzima no skaidriem un konkrētiem pieņēmumiem un principiem, respektīvi, ka solidaritāte ir jāpārvērš praksē. Un tieši šī vīzija noved pie ilgstoša miera un pie uzlabotas dzīves visiem mūsu pilsoņiem. Tas bija ambiciozs projekts, bet tāpat laikā arī ļoti pragmatisks pēc sava rakstura. Mēs mācījāmies no karā gūtajām eh, mācībām un turklāt arī ņēmām vērā visus upurus, kas tika nesti šī kara laikā. 75 gadi miera, tas ir lielisks projekts, un tāpat laikā esam piedzīvojuši ļoti daudz problēmu strādājam nākotnes labā Eiropa ar saviem vīriešiem un sievietēm un jauniešiem, ir spējīga attīstīties tālāk un parādīt solidaritāti, ko arī dzen piedzīvojam šajā ārkārtīgi pamatīgās krīzes laikā. Un līdz ar to ar solidaritātes palīdzību mūsu uzdevums kļūst vēl vienkāršāks. Mēs uz mūsu pleciem guļas plaša atbilstība un atbildība, un mums jātaisno uz mums liktās cerības. Mums ir jāspēj ļoti pamatot un atbilstīgi domāt arī par Eiropas nākotni un jādomā par to, kā atrisināt arī tūlītējās eh, īstermiņa problēmas. Šī krīze mums māca ļoti daudz ko, bet īpaši to, ka mēs varam atgūties no tā visa tikai kopīgiem spēkiem. Dichiaro turpinu. Līdz ar to pasludinu, ka parlamenta sanāksme kas, um, kas tika pabeigta 27. aprīlī, tagad ir atsākta. Esam nolēmuši pieņemt virkni piesardzības pasākumus. Esam to darījuši, lai pārliecinātos, runātājs tiek pārtraukts. Nē, mirkli jāpusgaida. Labi, varam mirkli pagaidīt. Funkciona la traduzione. Vai tagad atkal darbojas tulkošanas sistēma, vaicā priekšsēdētājs? Jā, šķiet, ka darbojas gan lieliski. Nu, tātad gribu iesākumā atgādināt, ka esam spērusi virkni piesardzības pasākumu, lai respektētu sociālās distancēšanās prasības. Deputāti, kur vārdi ir runātāju sarakstā, tiek lūgti ieņemt vietas šeit, plenārsēžu zālē, tajās vietās, kur nolikta kartīta ar viņu vārdiem tie deputāti, kuri vārdu runātāju sarakstā nav, mm, tiks e, pavadīti uz vietām, kas ir pieejamas šeit plenārsēžu zālē. To darīs zālziņa. Tiem deputātiem, kuriem vietas šeit plenārsēžu zālē nepietiek telpas ierobežojumu dēļ, varat doties uz citu zāli. PSH 303 un tur tiek nodrošināts viss vajadzīgais aprīkojums un ekrāni, tāpat arī austiņas, lai jūs varētu sekot līdz plenārsēžu gaitai. Tāpat gadinu, atgādin, gribu atgādināt, ka mm, klātbūtnes reģistri ir pieejami abās telpās. Gribu vēl turklāt brīdināt, ka ierodoties parlamentā, ienākot tajā ir nepieciešams uzvilkt masku, nosedzot muti un degunu. Tas nepieciešams arī visās telpās ārpus jūsu personīgajiem birojiem. Tas nepieciešams arī eh, šajā PSH eh, 350 zālē. Runātāji tajā brīdī, kad runā, masku var noņemt, bet tikai uz to brīdi, kamēr uzstājas. 16. un 17. aprīļa sanāksmes protokoli ir pieejami. Vai jums ir kādi komentāri par to visu? Ja ne, tad tādā gadījumā šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Lūdzu, jums kas sakāms? Thank you. Thank you, Chair. Paldies priekšādātāji. Medējos atsaukties uz reglamentu punktu. Saskaņā ar 22. pantu priekšādātām jāpārliecinās, ka Eiropas parlamenta procedūras tiek ievērotas atbilstīgi un saskaņā ar 167. pantu visiem deputātiem šai plenārsēd šai parlamentā ir iespēja izmantot savu dzimto valodu, kā Eiropas parlamenta valodu, bet te ir tāda deputāta, kuriem e, šī piedalīšanās sanāksmē tiek liekt un viņi nevar dot savu pieguldījumu debatēs, tāpēc, ka viņi nevar saprast šeit notiekošo vai nevar nevar runāt tajā valodā, kas eh, ir viņējā. Un tāpēc es gribētu priekšādātāju jūs smudināt ļoti steidzami un pārliecinoši nodrošināt, ka visi vēlētie deputāti var piedalīties debatēs un attiecīgi tiek nodrošināta viņu līdzdarība arī komitejās. Priekšādātājs turpina. Tulkojums ir pieejams. Tulkojums ir pieejams, saka priekšādātājs. Tulkojums ir pieejams e, visos kanālos, un tāpēc es īsti nesaprotu, ko jūs ar to gribējāt pateikt. Bonis Rope, tas raka runātājs, kas ir mūsu parlamenta deputāts, kurš runā tikai lietuviešu valodā un nesaprot un angļu un citas valodas, nespēj dot savu ieguldījumu citā valodā, sastapās ar problēmām, bet ir arī citi, pro, citi piemēri. Jā, labi, es šo jautājumu papētīšu, bet cik tālu man zināms, visi valoda tulkojumi ir pieejami. Bet jā, es papētīšu šo jautājumu sīkāk. Un papētīšu arī jūsu konkrēti minēto gadījumu. Un tā tad. Vēl kāds grib atsaukties uz eh, reglamentu kārtības reglamentu eh, Moicena kungs. Priekšādātāji. Es saprotu, ka mēs dzīvojam tādos īpašos laukos, un tāpēc ir vajadzīgi īpaši mēru un pasākumu, un tomēr nevar būt tā, ka līdz ar to mēs pārkāpjam demokrātijas pamatprincipus, bet tieši tas šeit parlamentā šobrīd notiek. Mūsu grozījumi iesniegumi faktiski visi tikuši noraidīti, bet tāpat laikā tas nav pieņemams, ka līdz ar to arī plenārsēdēs tiek ierobežots uzstāšanās laiks samazināts, tas tiek arī komitejās, mēs nevaram to pieņemt. Nevaram pieņemt arī to, ka grozījumi priekšlikumi var tikt iesniegt un piedāvāt komiteju darbā tikai un vienīgi angļu valodā, tas nav pieņemams. Uh, Mēs esam arī pret šiem jūsu centienojumiem. Turklāt, eh, nu, piemēram, piespies deputātus tieši tikai stundu pirms konkrētā pasākuma eh, jau ierasties uz vietas. Tas nav pieņemami. Tas, kā mēs strādājam šobrīd, jāsaka, neatbilst demokrātijas pamatprincipiem, un tāpēc mēs gribētu jūs lūgt rīkoties un atgriezties parlamentārās normalitātes. Jo mēs, jāsaka, šobrīd esam gadu mm, gadu, gaismas gadiem tālu no tā visa. Mēs eh, nedrīkstam izmantot krīzi, lai ietu pret demokrātiju. Gluži otrādi, priekšādātāji tam jāpieliek ir punkts, un mēs jāsaka ļoti uzmanīgi sekosim tam visam līdzi. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies par šiem jūsu novērojumiem, Moicen kungs. Gribētu jums atgādināt, ka mēs esam viens no ļoti dažajiem parlamentiem šobrīd, kas vispār spēj strādāt un līdz ar to turpināt darboties. Mēs varam kalpot par piemēru parlamentiem citās pasaules daļās, un tāpēc es domāju, ka šī jūsu paustā kritika faktiski nav pamatota un nav pieņemama. Jūsu teiktais par grozījumiem Nu jā, grozījumi, cik tā, cik tā saprotu, ir pieņemti tajos gadījumos, kas atbilst reglamentam. Protams, ka šī ir ļoti grūta laika mums visiem, un mums jā, tāpat laikā arī visiem tāpēc ir jāizturas ar nelielu iecietību un sapratni. Jāsaka, šī krīze jau vēl nebūtu nav pagājusi, krīze joprojām turpinās, šī ārkārtas situācija turpinās, un tāpēc mums jāpārliecinās, ka visi šeit strādājošie var to darīt drošos un vesel veselīgos apstākļos. Šis parlaments tāpat laikā ir panācis to, ka turpina darbību, un tas ir ir panākts ļoti strauji, bet nu, tāpat laikā paldies jums par uzstāšanos. Tālāk paziņojums par daļa, daļās plenāras sesijas pagarināšanu. Priekšādātāja konferencē, kas notika 5. maijā, es kopā ar politisko grupu vadītājiem nolēmu pagarināt šo daļējo sesiju, kas sākas šodien līdz piekdienai 15. Maijai. maijam. Neskatoties uz pandēmiju, Eiropas parlaments turpina pildīt savus pamatfunkcijas ar šo pagarinājumu Priekšsēdētājs pārtrauc savu runu un vaicā, kas viņu šobrīd mēģina zālē pārkliegt. Un tātad, neskatoties uz pandēmiju, Eiropas parlaments ir turpinājis pildīt savus pamatfunkcijas. Ar šo pagarinājumu un ar pieņemto attālinātās balsošanas sistēmu domājams, ka Eiropas parlaments varēs turpināt spēlēt ļoti nozīmīgo lomu it īpaši budžeta apsti izpildes apstiprināšanas procesā. Un līdz ar to varēs nobalsot par virkni ļoti svarīgiem jautājumiem, tostarp ārkārtas jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju un parlamenta lomu attiecībā uz nākamo atgošanās plānu un daudzgadu finanšu plānu. Lībe komiteja ir nodavusi mums um, koriģējumu parlamentu pieņemtajā tekstā. Saskaņā ar 2041. panta 4. apakšpunktu šis koriģējums tiks apstiprināts, ja 24 stundu laikā pēc tā izziņošanas netiks iesniegts prasījums no kādas politiskās grupas vai deputātu skaita, kas pie attiecīgā sliekšņa, lai par to nobalsotu. Šis koriģējums ir pieņem, pieejams plenārsēžu mājas lapā, un tā nosaukums tiks publicēts kopā ar šī Hmm, protokolu, ar šo protokolu. Savukārt Agri un Zivsaimniecības komitejas ir nolēmušas uzsākt iestāžu sarunas saskaņā ar 71. panta 1. apakšpunktu reglamentā. Šie ziņojumi prasa mandātu sarunu uzsākšanai un tāpēc ir pieejama plenārsēdes mājaslapā un to nosaukumu tiks publicēta šīs sanāksmes eh, protokolā. Saskaņā ar 71. panta otro apakšpunktu politisko grupu deputāti tādā skaitā, kas sasniedz vismaz vidējo uh, slieksni, tātad puse var rakstiski pieprasīt līdz rītdienai, līdz 14. maija uh, pusnaktī pieprasīt, uh, lai lēmums par sarunu uzsākšanu tiek nodots balsošanai. Ja šāda veida pieprasījums parlamentam iesniks netiekts, ne, netiks, tad tādā gadījumā komitejas drīkstēs uzsākt sarunas. Gribētu turklāt jūs informēt Kopš 17. aprīļa sēdes pārtraukšanas kopā ar priekšādātāju ar padomus priekšādātāju esmu parakstījis četrus likumdošanas aktus saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, saskaņā ar 79. parlamentu reglamentu pāntu. Šo tiesību aktu nosaukumu tiks publicēta šīs sanāksmes protokolā. Tālāk pārējiem pie darba kārtības. Galīgais darba kārtības projekts tika pieņemts priekšādātāja konferencē 5. maijā šogad un saskaņā 157. pantu ir jums arī dzen izplatīts. Esam saņēmuši prasījumus par izmaiņām darba kārtībā. Pirmām kārtām vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmis sešus pieprasījumus spējumības procedūrai saskaņā ar 163. panta pantu reglamentā, lai papildinātu šādus COVID, ar Covid saistītos likumdošanas eh, dokumentus mm, šajā daļējā plenārsēdē. Tātad laikā no 13. līdz 16. mājām pirmām kārtām makrofinanciālā palīdzība paplasināšanās un kaimiņa attiecību partneriem Covid-19 pandēmijas krīzes kontekstā. Tālāk pagaidu pasākumi attiecībā uz vispārējām sanāksmēm Eiropas uzņēmumiem un Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, Tālāk ostu infrastruktūras maksas. Nākamais pagaidu pasākumi attiecībā uz certifikātu un licenču derīgumu, visaptvarošs pasākums, tālāk pagaidu pasākumu attiecībā uz gaisa pakalpojumu darbību, tālāk ceturtā dzelzceļa pakotne, transponēšanas periodu pagarināšana. Līdz ar to esam pēc konsultācijām ar politiskajām grupām, es gribu parlamentam ierosināt šādus priekšlikumus gala darba kārtības projektā. Un tā tad. Trešdien, jeb šodien, balsojot pirmām kārtām iebildums attiecībā uz maksimāliem uh, eh, atlikumu līmeņiem cikloksīdam, kas šobrīd iekļauts gala darba kārtībā, ir atsaukts. To darīs komisija, un šis e, iebildums tiks no jauna iesniegts jūlijā, un tāpēc šo jautājumu no darba kārtības var izņemt. Tālāk, kas attiecas uz balsošanu, pirmā balsošanas kārta norisināsies no 15.30 līdz 16.45 un tiks balsots par pirmām kārtām četriem trans, tātad četriem šiem steidzamības e, priekšlikumiem ne, visiem šiem steidzamības priekšlikumiem, četri no Trāna, viena no Intu, viens no Jūrī komitejas, tālāk astoņi atsevišķi balsojumi, tā kā tie pašlaik uzskatīti darba kārtības gala projektā, bet trešām kārtām divi ziņojumi, ko sagatavojas Ferberkungs, viens ziņojums, ko sagatavojas Olbrihta kungs un, un Markesas kundze, un viens ziņojums, ko sagatavojas Lopes Agilārs. Tālāk balsojums notiks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 par ģenētiski modificētajām sojas pupiņām. Un visbeidzot, balsosim par visiem budžeta izpildes apstiprināšanas lēmumiem. Pat balsošanas eh, rezultāti no pirmās balsošanas kārtas tiks izziņota 19.45. Otrā balsošanas kārta notiks no 2008 līdz 9.15 un balsošana notiks par pirmo grozījumu kopumu, jeb ja bloku attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju un gala balsojums par iebildumu pret ģenētiski modificētajām pupiņām. Par debatēm runājot. notiks debates pirmām kārtām par secinājumiem ārkārtas Eiropadomē, kas tikās 23. aprīlī, un debates notiks arī zin, par daudzgadu finanšu plānu pašu resursiem un atgūšanās plānu, un par visiem šiem jautājumiem notiks kopējas debatas. Debates notiks šodien no pulkstens četriem līdz septiņiem, tātad pavisam drīz. Uh, Trešās paredzētās debats par padomus un komisijas paziņojumiem attiecībā uz ārkārtas tiesību aktiem Ungārijā un to ietekmu uz tiesiskumu un pamatiesībām ir pārceltas uz ceturtdienu. Tas norisināsies no 9 līdz 10 no rīta. Par rītdienu runājot. Sanāksme sāksies pulkstens deviņos ar paziņojumu par otrās balsošanas kārtas rezultātiem, kas būs notikusi šodien vakarā. Pirmā balsošanas sesija um, ceturtdien notiks no 9.30 līdz 10.45 par otro grozījumu bloku attiecībā uz budžeta izpildes Eh, apstiprināšanas rezolūciju. Pirmās balsošanas kārtas rezultātu paziņošana notiks 13.15, otrā balsošanas kārta sāksies 13.30 un ilgs līdz 14.45, un tajā notiks gala balsojums par visiem budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju punktiem, notiks balsojums par grozījumiem Častela kunga ziņojumā notiks par jūrija komitejas steidzamības procedūras dokumentu attiecībā uz pagaidu pasākumiem, attiecībā uz vispārīgu tikšanos Eiropas uzņēmumu un Eiropas kooperatīvu sabiedrību gadījumā. Šīs otrās kārtas rezultātu paziņojums savukārt notiks 17.15 rīt. Trešā balsošanas kārta sāksies 17.30 un ilgs līdz 18.45. Pirmām kārtām nobalsosim par pirmo grozījumu bloku līdz parakstītajai rezolūcijai attiecībā uz jauno daudzgadu finanšu plānu, pašu resursiem un apgūšanās plānu un gala balsojums par Šastela kunga ziņojumu. Piektdien savukārt sanāksmi sāksim 9.15 paziņojot rezultātus par trešo balsošanas kārtu, kas bija notikusi ceturtdien. Pirmā balsošanas kārta piekdien sāksies 9.30, ilgs līdz 10.45 un balsosim par grozījumiem INTA un TRAN steidzamības procedūras dokumentos un iespējamā kārtā balsosim par otru grozījumu bloku līdz parakstītajā rezolūcijas priekšlikumā par jauno daudzgadu finanšu plānu, pašresursiem un atgūšanās plānu. Rezultu paziņošana attiecībā uz pirmo balsošanas kārtu notiks 13.15. Otra balsošanas kārta sāksies 2.15, tā ilgs līdz 3.30. Un tur no tās ietvaros notiks gala balsojums par jaunā daudzgad finanšu plānu, pašu resursu un atgošanās plāna rezolūcijas gala projektu, tāpat arī gala balsojums par INTA un TRAN steidzamības procedūras dokumentiem. Otrās kārtas balsošanas rezultāti tiks paziņoti 17.30. Trešā balsošanas kārta par cita veida rezolūciju priekšlikumiem attiecībā uz jauno daudzgadu finanšu plānu, pašresursiem un, un atgūšanās plānu var iespējams notikt no 17.45 līdz 19. Un tādā gadījumā rezultāti tiks paziņoti šīs eh, sanāksmes noslēgumā 21. Sesdien plenārsēžu sanāksmes nenotiks. Ja vien jums nav iebildumu pret to, ko es nu pat izklāsīju, šāda veida darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu. Tur nu, lūdzu jums vārds. Uh, Grazie, like oppose... Paldies. Es vēlos vērsties pret steidzamības procedūru par uh, palīdzības pasākumiem aviācijas dienestiem, ko ir grupai. Protams, mēs bijām gandarīti par šo procedūru pagājušreiz. Tam bija tieši ietekmi, bet tagad akal. Eh, tiek vaināta vesela virkne regulējumu šajā industrijā bez jebkādas pāraudzības no Eiropas parlamenta puses. Mēs uzskatām, ka šī ir ļoti bīstama procedūra būtībā. Mēs pieļaujam ievērojums atvieglojumus noteikumiem zemes dienestiem līdz pat 2023. Lai, gadam un nekāda neieteik, nav nekādas teikšanas te tran komitejai Nav tas tik steidzam, ka nevarēja pagaidīt vēl mēneši. Tikmēr sektors, kas gūs labumu no šiem pasākumiem, ir paziņojis tūkstošiem cilvēku atlaišanu. Kāpēc mēs pie, piekāpjamies šai rūpniecības nozarēm neaizstāvot darba ņēmējus un pasažieru tiesības? Mēs ar šo procedūru būtībā sakām, mēs labprāt eh, raudam krokodīla eh, asaras, taču atsakāmies no savas ietekmes iestiekmēšanas iespējas, un tāpēc es vēršos pret šo procedūru. Priekšsādātājs. Balsojums par steidzamības procedūru ir paredzēts. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo? Čambaski kungs. Nu, čia? Nē, šit ka nē. Duvē. Kur viņš atrodas? Jautā priekšstādātājs. Eh, no la había entendido. Antes de iniciar mi intervención, quisiera agradecer en nombre del Comité de Asuntos. Es nebiju dzirdējis vispirms. Eh, eh, arī es vēlos paust savu solidaritāti drošības dienestiem, valsts dienestiem, veselības aprūpes eh, darbiniekiem, kas pastāvīgi strādā mūsu drošības un veselības labā. Eh, nepārprotam, šī krīze mainīs mūsu sabiedrību. Mums Tagad ir jāķers klāt tādām institīvām, kuras agrāk bija neiedomājams, piemēram, distancēšanās pasākumi. Un skaidrs, ka daudz cilvēku zaudē darbu. Mūsu ierastais dzīves stils, tā pārtraukšana liecina par to, kādi centieni ir jāveic. Uzņēmumi, darba ņēmēji pēc visas pūles, lai pārvarētu šo krīzi lai izdzīvotu. Mēs ceram, ka tas vainagosies ar panākumiem. Es domāju, ja arī mūsu institūcija vēlas būt šajos augstumos, tad mums ir jāiestājas par uzņēmumiem. Šodien mums ir iespēja to darīt. Eiropas Savienības um, uzņēmumi uh, um, cieši no no tā, ka nevar sapulcināt savus eh, valdes locekļus, kas ir paredzēts eh, statūtos 2020. gada laikā. Tā tad ir jāparedz eh, izņēmums šiem noteikumam, kas nosaka, ka uzņēmuma valdē ir jāsanāk kopā un līdz ar to sanāksmes ir pārceltas līdz 31. decembrim rodas jautājums, vai šīs sanāksmes varētu notikt e, internetā, un es domāju, šādas izmaiņas ir nepieciešams, tās jāveic pie šiem visdrīzāk. Šiem uzņēmumiem pēc iespējas drīzāk ir jāsniedz drošība, neapdraudot personāla veselību. Mūsu veistījumam jābūt skaidram. Mums ir jāiestājas par uh, Uh, palīdzības sniegšana Eiropas Savienībai jāuzņems atbildība par šo krīzi, un jebkāda atbildi, ko mēs sniegsim mūsu pilsoņiem, liecina par mūsu parlamentu solidaritāti. Paldies! Esam dzirdējuši vienu deputātu, kas izteicās par un vienu, kas izteicās pret. Tagad sāksim balsot. Uh, Steidzamības procedūra saskaņā ar 163. reglamenta pāntu saistībā ar pieminēto dokumentu. Ņemot vēro padomas nostāju par eh, mar eh, marķēšanu, eh, arī saistībā ar ūdens atkārtot lietošanu neviens grozījums no padomas netika iesniegts no padomas puses saskaņā ar, ar 67. un 68. pāntu mūsu reglamentā. Līdz ar to citi priekšlikumi ir uzskatām par pieņemamiem. Pirms pāriem pie balsošanas sniegšu informāciju par procedūru. Vēlos pateikties prezidentūras ģenerāla direktorātam par viņu lielisko darbu. Šodien balsošanas sistēma ir vēl uzlabota. Pūliņi ir nesuši augļus, tie turpinās. Un šis darbs ir ļoti svarīgs šajā ārkārtas situācijā Jūs esat saņēmuši informāciju par balsošanas procedūru elektroniski. Divi izmēģinājumi ir jau notikuši, līdz ar to jūs varējāt iepazīties ar balsošanas procedūru. Balsošana sāksies 15.30, turpināsies līdz 16.45. Šodien viss balsojums ir ar personālo balsojumu. Balsojuma rezultāti arī ir pieejami, izmantojot Eiropas parlamenta um, tīmekļa vietni. Mēs uh, esam gatavi uzklausīt um, balsojumu skaidrojums tikai līdz 400 vārdiem. Rezultātus saņemsiet 19.45. Benissimo, quindi adesso la seduta è sospesa. Ļoti labi, līdz ar to šī sanāksme pat laban ir beigusies. Atsāksim darbu 16. E Runāsim par jauno daudzgad finanšu schēmu, pašu resursiem un glābšanas plānu. Paldies! Ah, guarda, ne faccio firmare il verbale.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 Dārgie kolēģi, darba kārtībā tagad ir kopējās diskusijas par Eiropadomes secinājumiem un par jauno DFP, eh, DFS pašu resursiem un atvesaļošanas plānu. Um, Eiropadomes deklarācija un pad, komisijas deklarācija, tas ir pir, gan par pirmo, gan par otro punktu. Atgādināšu godājumiem deputātiem, ka šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra, ne arī zilās kartītes procedūra. Došu uzreiz vārdu priekšsādātājiem Šarlam Mišelam un sāksim mūsu darbu. Leila Parola, prezident. Lūdzu, vārds jums priekšsētāja kungs. Le... Godātais priekšsēdētāja kungs, Dārgie Eiroparlamenta deputāti, vispirms gribu pateikties, ka devāt man iespēju šo izteikties tagad šeit. Šī krīze ir bezprecedenta, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami bezprecedenta lēmumi. Tāpēc esmu pārliecināts, ka cieša sadarbība starp demokrātiskām un leģitīmām institūcijām būs vitāli svarīga tuvāko mēnešu laikā. Šodien man tā ir iespēja dalīties ar jums komentāros pēc ceturtās video konferences, pēc Eiro, pēdējās e- Eiropas Eiropadomes sēdes. Kā jūs zināt, mēs ieņēmām ļoti stingru virzību. Vir pirmais mērķis bija apstiprināt priekšlikumus, ar ko nāca klajā ministri, lai vairāk nekā 540 miljārdi eiro tiktu piešķirti gan strādniekiem, gan uzņēmumiem. Tātad finanšu ministriem tagad jāīsteno šie lēmumi līdz 1. jūnijam. Protams, mēs visi zinām šeit, gan šeit, gan Eiropā domē, ka ar to nepietiek. Es gribu teikt, ka Eiropā domē bija iespēja virzīties no krīzes pārvaldības īstermiņā uz arvien lielāku vidēja termiņa pārvaldību un ilgtermiņa skatījumu, kas mums jādara, it īpaši runājot par e, orientācijām un stratēģiju, kā pārveidot stratēģiju mūsu ekonomiskajā un sociālajā modelī. Dāmas un kungi, šī ceturtā videokonference bija iespēja debatēt arī balstoties uz ceļa karti, kā pārveidot uh, ekonomiku un atvesļot uh, to kopā ar komisiju. Tā bija iespēja prezentēt četras sadaļas, ko mēs liekam galdā, koncentrējoties it īpaši uz diviem aspektiem, kas bija debatēs un kas mūs mobilizēs tuvākajās nedēļās un mēnešos. Pirmais punkts ir jautājums par iekšējo tirgu. Kā mēs varam nostiprināt iekšējo tirgu, un it īpaši kā mēs varam uzskatīt, ka izaicinājums, kas pastāvēja vēl pirms pandēmijas, nav pazudis ar pandēmiju. Uh, klimats un citi aspekti. Atgādināšu, ka vēl pirms pandēmijas bija ļoti spēcīgi paziņojumi un lēmumi, ko pieņēma Eiropa padome, arī eh, parlaments, lai eh, klimata neutralitāte Eiropas Savienībā būtu mobilizējošs aspekts lai atbalstītu mūsu ekonomikas un sociālo pārveidi ar šo digitālo ambīciju, lai mēs darbotos vairāk nekā nepieciešams, vairāk nekā ir pat labāk šajā virzienā, paturot klimatu mūsu uzmanības centrā. Iekšējais tirgus arī ir debates par strateģisko autonomiju Eiropas Savienībā. Mēs runājam par kopīgiem pasākumiem, lai izdarītu secinājumus un padarītu Eiropu par spēju ražot eh, strateģiskā nozīmē, un parafrazējot to, kas tika teikts, lai, lai mēs centrētos uz Eiropu. Eh, tas ir centrālais elements, ko parāda krīze, ka mums vajag attīstīt šo iekšējo tirgu. Blakus šim, šai apņemšanās eh, līnijai par iekšējo tirgu, tātad Eiropas komisijai drīzumā būs jāprezentē ziņojums par to, kā dažādas ekosistēmas Eiropā ir ietekmētas un kā tas tās tiks ietekmētas. Par to mums būs eh, arī papildus informācija. Otrais punkts. Otrs svarīgs punkts, protams, ir finansējums. Un Tas ir būtiski svarīgi attīstīt spēcīgu un ambiciozu stratēģiju, lai mobilizētu vairāk līdzekļu, balstoties uz diviem instrumentiem. Pirmais - Eiropas Savienības budžets. Par to mēs debatējam pēdējās nedēļās, mēnešos. Daudzas debatas ir bijušas kopīgas par virzību. Vairāk nekā jebkad agrāk mums ir nepieciešami lēmumi, lai adaptētu mūsu stratēģiju uh, lai, lai izdarītu secinājumus no šīs krīzes, bet ar to nepietiek uh, šo uh, budžeta aspektu. Tāpēc ir stingra apņemšanās rīkoties kopīgi, lai uh, izveidotu atveseļošanas fondu, lai mobilizētu vairāk līdzekļu, vairāk naudas, lai identificētu mūsu prioritātes tuvākajā nākotnē. Un šajā aspektā par šiem diviem mobilizācijas instrumentiem uh, um, nu, es aicināju um, mobilizēt tādu savu veidu maršala plānu. Um, lai mēs varētu strādāt pie tā, ko es sauktu par degasperī plānu. Uh, piesaucu vienu no tēviem dibinātājiem no Itālijas, viņa vārdā nosaucot to, lai mēs strādātu pie šī finansējuma, kā, par ko ir jādebatē, kā mēs finansēsim, kā mēs identificēsim nepieciešamo līdzekļu summu un miedarbību starp šo atveseļošanas un pārveides fondu no vienas puses un nākamo budžetu no otras. Kā mēs mobilizēsim līdzekļus saprātīgi, efektīvi šos nepieciešamos līdzekļus, lai varētu īstenot ekonomikas atveseļošanu. Un tātad šīs debatas par atveseļošanu un pārveidi, kas turpināsies balstoties uz Eiropas komisijas nākamajiem priekšlikumiem saistībā ar pandēmiju. Um, komisija liks galdā jaunas priekšlikumus par šiem aspektiem, un tas ir vēl viens punkts, ko es gribētu pasvītrot, ņemot vērā šo brīdi, kad es varu izteikties jūsu priekšā. Ir svarīgi nepazaudēt no skata to, ka būtisks mērķis Eiropas projektam kopš paša sākuma pēc otrā pasaules kara bija ne tikai miers un uzplaukums, bet arī doma par to, ka kopā, sadarbojoties, strādājot kopā, solidaritātē un vienotībā mēs varam dot atbildi izaicinājumiem. Un virzītājs spēks Eiropā pēdējās desmitgadēs ir bijusi Eiropas konverģence, lai mazinātos atšķirības, nevienlīdzība. Un ir svarīgi pārliecināt visas dalību valstis, ka krīze nedrīkst būt iemesls, iegansts, lai padarītu smagākas atšķirības Eiropas Savienībā, lai mm, padarītu lielāku nevienlīdzību, bet gluži otrādi mums ir jānostiprina šī kopīgā griba strādāt konverģences, kohēzijas un integrācijas virzienā. Vairāk nekā jebkad agrāk esmu pārliecināts, ka krīze parāda, cik lielā mērā risinājums ir vairāk sadarbības, vairāk konverģences, nevis otrādi. Jo pretējais nozīmētu, ka mēs kļūstam daudz trauslāki un daudz mazāk spējīgi, lai atbildētu uh, šim, šai globālajai ietekmei. Visbeidzot, gribu teikt, ka ir vēl viens ārkārtīgi svarīgs punkts Eh, mēs redzam smago ietekmi uz ekonomiku, tieši piemēram turismas, eh, gaisa transports un citas nozares. Mēs redzam, ka tuvākajās dienās un tuvākajās nedēļās būs nepieciešams aktīvi strādāt, balstoties uz komisijas priekšlikumu, ieteikumiem pat ja dalību valstīm ir uh, savas idejas. Jautājums ir par robežām, ro, turismu. Ļoti ātri nepieciešami šie priekšlikumi un to īstenošana, lai dalību valstis kopā sēdētu pie viena galda, lai censtos rast atbilstīgu risinājumu un spējas dot atbildi izaicinājumam lai atkal atvērtu Eiropas robežas, tiklīdz tas būs iespējams, protams, veicot piesardzības pasākumus. Um, brīva persona pārvietošanās ir ārkārtīgi svarīga. Spējas pakāpeniski atvērt šīs robežas, tas ir būtiski arī sociālajā jomā. Es ceru, ka tuvākajās dienās mēs reāli varēsim panākt progresu, lai dalību valstis būtu pie viena galda un pieņemtu vienotu uh, sinhronizētu lēmumu un parādītu savu izturības spēju Eiropai. Dāmas un kungi, visbeidzot, gribu jums teikt, Pat, jā, nu, tas tiešā veidā nav saistīts ar debatēm Eiropa padomē, bet tas man šķiet būtiski. Es vēršos pie Eiropas parlamenta, kā Eiropa padomes priekšsēdētājs, kā Eiropas Savienības tiesību pirmatni, svarīgums ir ļoti būtisks, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Eiropas Savienības tiesa ir centrālā loma, lai garantētu vienotu Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Pirms 70 gadiem Roberts Šumans izteicās caur deklarāciju, kas arī šodien vēl ir fundaments Eiropas projektam par vērtībām, kas tolaik bija visnotaļ novatoriskas. Dažas gadus vēl pirms tam bija karš, viens otram neusticējās, un tas noveda pie traģēdijām. Es uh, neizteikšos šeit par to, uh, uh, kā, kā tas ir kara laikos, ka katrs spē, atrod spējas attīstīt motivāciju, lai atbildētu izaicinājumiem, bet jebkurā gadījumā es redzu kaut ko kopīgu situācija pirms 70 gadiem un šodien, mēs saskaramies ar globālu krīzi, ar smagu krīzi, ar bezprecedenta krīzi. Un tieši tāpat kā tajā laikā bija vajadzīgi resursi, kreativitāte, inovi, inovācijas, drosme, lai izietu no tā eh, ietvara, kurā, kurā bija pasaule un kas to vilka uz leju. Vairāk nekā jebkad agrāk šī politiskā pilsoņu paudze būs ar uzdrīkstēšanos, ar drosmi, ar kreativitāti, lai šajā krīzē, šajās grūtībās, ar ko mēs saskaramies, ar ko saskaras ļoti daudzas ģimenes, mēs atradīsim resursus, enerģiju, lai pārveidotu situāciju un attīstītu šo skaisto politisko ideju, un īstenotu Eiropas projektu kā spēju atbildēt izaicinājumam un parādītu, panāktu personu cieņu, nonāktu pie labvēlīgas, vienotas sabiedrības, lai varētu ar optimismu raudzīties nākotnē. Paldies! Paldies priekšsētām Mišelam, Tagad vārds komisijas priekšsēdētājai Fonderlainas kundzei lūdzu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, priekšsēdētāji! Dārgais Mišela kungs, dāmas un kungi deputāti! 70 gados, kas ir pagājuši kopš Šūmaņa deklarācijas pieņemšanas, uh, Eh, jāsaka, Eiropa ir piedzīvojusi vairākas krīzes eh, un problēmas. Un jāsaka, ka e, Eiropas devīze allaži ir bijusi vienoti daudzveidībā, bet arī vienoti e, domājot par izaicinājumiem. Šobrīd, domājot par mūsu izaicinājumiem, par krīzi Eiropai, e, Vairāk nekā līdz šim agrāk ir nepieciešama vienotība, ambīcijas un uh, noteiktība. Tieši šādā garā komisija strādā, lai izveidotu tādu ambiciozu, vērienīgu plānu Eiropas uh, Eh, atkal eh, apgriezienu uzņemšanai. Dāmas un kungi, mēs visi saprotam, kādēļ ir jārīkojas. Šo pēdējo nedēļu laikā jūs man vairākas reizes esat vaicājuši, ko tad Eiropai vajadzētu darīt. Šodien es runāšu par to, kā to paveikt. Es pastāstīšu par. Uh, mūsu ekonomikas um, atdzīvināšanas, atveseļošanas plānu eh, un kā to visu īstenot. Bet mums ir jāsaprot līdz galām, kāda tad ir šī eh, krīze kāda ir tās uzbūve vai pat varētu teikt anatomija. Un pirms pievērsties padziļinātai analīzei, atļaušos arī dažas piezīmes. Ekonomisko lejupslīdi jau esam piedzīvojuši Eiropas Savienībā, bet nu tādu pilnīgu ekonomikas paralīzi trīs mēnešu laikā vēl nesam pieredzējuši. Jāsaka, ir samazinājies pieprasījums, ekonomiskās piegādes ķēdes ir paralizētas un mēs drīz vien neatgriezīsimies pie iepriekšējā scenārija scenārija. Ekonomika uzņems apgriezienus ļoti lēnām un piesardzīgi, un arī ļoti daudziem vecākiem nāksies turpināt darbu no mājām, kamēr skolas vēl ir ciet. Sociālā distancēšanās arī kļūs par mūsu ikdienu, un uzņēmumiem nāksies pārskatīt to, kādā veidā tie darbojas. Mēs atgūsimies, bet tas, protams, prasīs laiku. Otra piezīme. Vīrus ir skāris visas dalību valstis, un jāsaka, ka tas ir viens un tas pats vīrus, kas mūs ir skāris, bet iespējas pret to cīnīties ir ļoti atšķirīgas. Ir valstis un reģioni, kur ekonomika pārsvarā balstās tieši uz. Um, pakalpojumu nozari, kaut vai turismu un arī viesmīlību. Mums nevajadzētu aizmirst tos, kas eh, ļoti, tos, ko vīrus skāra pirmām kārtām, un eh, tas dažas valstis, piemēram, Itāliju un Spāniju, skāra ļoti, ļoti smagi. Uh, un eh, ņemot vērā šo rūkto pieredzi, citas valsts varēja labāk sagatavoties eh, krīzes eh, apmēriem. Trešām kārtām mēs esam allaž atbalstījuši uzņēmums un darbiniekus, kā vien tas ir bijis iespējams. Pateicoties tam, ka Eiropa ir reaģējusi ātri un apņēmīgi, mēs izveidojām eh, šo vispārējo um, izējas klauzulu, domājam par finansējumu piešķiršanu valstīm grūtībās un, protams, atcerēsimies, ka katrai dalību valstī ir sava fiskālā um, patiesība. Tas, kā tiek izmantots valsts atbalsts, arī ir atšķirīgi. Mēs esam pieredzējuši, ka vienotais tirgus arī tagad uh, vairs nav tik vienots kā līdz šim. Protams, uz to ir jārēģē ar Eiropas instrumentiem. Mums ir nepieciešama atgūšanās, ekonomikas atgūšanās visā Eiropā, domājot par Eiropas prioritātēm. Tādēļ Eiropas parlamentiem ir jāspēlē sava loma. Ir pats par sevi saprotams, ka parlamentam ir eh, jābūt eh, šīs demokrātiskās kontrolas funkcijai, un domājot par atveseļošanās pakotni, arī tur parlamentam ir savs vārds sakāms tāpat kā budžeta kontekstā. Jā, un par to šodien arī diskutēsim. Tagad eh, runāšu par šo atveseļošanās pakotni. Tā sastāv no divām daļām. Pirmām kārtām būs, šis, eh, būs daudzgad finanšu schēma, ko jūs tik labi pazīstat. Otrkārt, papildus budžetam būs arī atgūšanās instruments, ko mēs finansēsim nosakot maksimālo summu, ko komisija var aizņemties kapitāla tirgos, un eh, garantētājs eh, tātad šeit būs dalību valstis. Mums ir jādomā par šo instrumentu un tātad. Uh, Tas tiks izmantots, izmantojot Eiropas budžetu un Eiropas programmas. Jā, mums eh, ir jāatceras, ka Eiropas parlaments kontrolēs, kā šie līdzekļi tiek izmantoti, tāpat kā tas kontrolē DFS. Kur tad šie līdzekļi tiks izmantoti? Tie tiks izmantoti trīs pīlāros. Pirmais atbalsts dalību valstīm, lai tās varētu atgūties un kļūt spēcīgāks, ņemot vērā šo krīzi. Lielākā naudas daļa tiks izmantota tieši šī pirmā pīlāra ietvaros, izmantojot šo atveseļošanās un atgūšanās instrumentu dalību valstīm ir e, jāveic arī ļoti svarīgas reformas saskaņā ar ES politiku gludinot ceļu uz ekonomiku, kas ir dabai draudzīga, digitalizēta un arī uh, pietiekami moderna. Mēs izmantosim Eiropas pusgadu un šo instrumentu varēs izmantot pilnīgi visas dalību valsts, neatkarīgi vai tās ir Eirozonā vai nē. Mums ir pirmām kārtām jādomā par tām valstīm, kas ir uh, vismagāk cietušas krīzes ietvaros. Lielākā summa tā tad tiks atvēlēta šim pirmajam pīlāram, bet ir uh, jārunā arī par otro, proti eh, papildināt kohēzijas fondus. Mēs līdzekļus papildināsim, eh, to apjoms būs lielāks nekā parasti šajā um, aploksnē atvēlētās summas, un, protams, tas tiks izmantots, lai varētu atveseļot mūsu ekonomikas. Otrs pīlārs ir domāts um, privātu investīciju veicināšanai. Jau pirms krīzes mēs apzinājāmies, ka ir nepieciešamas privātas investīcijas svarīgākajās jomās um, - mākslīgais internets, uh, ogļūdeņraža šūnas, uh, tehnoloģijas un tā tālāk. Bet krīze uh, šīs vajadzības ir padarījis daudz akūtākas. Tādēļ mums ir jāspēcina Invest EU. Uh, un pirmo reizi tiks izveidots, uh, izveidots jauns strateģisko investīciju instruments pateicoties kuram mēs varēsim investēt uh, galvenajās ekonomikas nozarēs, domājot arī par mūsu strateģisko neatkarību. Krīze ļoti skaudri parādīja, cik ļoti lielā mērā mēs esam atkarīgi no globālajām piegādes ķēdēm, kaut vai farmācijas nozarē. Mums ir jābūt iespējām pašiem ražot zāles šeit uz vietas. Un ir, uh, protams, tam visam nepieciešams investīcijas uzņēmumos. Tādēļ otrajā pīlārā būs iekļauts arī jauns maksāt spējas instruments. Tādā veidā varēsim rekapitalizēt uh, uzņēmumus, kas ir smagi cietuši uh, karantīnas rezultātā, nestoties uz to atrašanās vietu Eiropas Savienībā. Trešais un pēdīgais pīlārs nozīmē, ka mums ir nekavējoties jāmācās no krīzes. Pēdējo mēnešu laikā esam sapratuši, kas ir pats svarīgākais, kas ir pietiekami labi īstenots un kur mēs varētu darīt vēl vairāk. Ir jādomā arī par šo programmu RESCU, Eh, apvārsnes 2020, mēs izveidosim arī jaunu veselības nozarei veltītu programmu un parūpēsimies par atbalstu sniegšanu saviem partneriem, eh, uzlabojot eh, kaimiņa attiecību politikas instrumentu, kā arī startautiskās sabiedrības instrumentu un pirmsiestājas palīdzību. Godātie deputāti, īsumā tāds lūk būs šis atvesarošanās instruments. Pirmām kārtām jāpalīdz tiem, kas cietuši vissmagāk, ir jāapzina tur, kur slēpjas, ir jāapzina tās vietas nozars, kur slēpjas vislielākais uh, potenciāls. Uh, un pirmajos atvesaļošanās gadās tiks izmantoti granti, būs iespējas arī daļu no investīcijām izmantot jau šajā gadā, ņemot vērā arī modeļus, kas balstīt uz dalību valstu garantijām. Neaizmirsīsim, ka mēs to visu nesākam pilnīgi tukšā vietā. Atvesaļošanās instruments papildinās trīs drošības tīklus, par ko vienojās līderi um, aprīlī finanšu pieejamība no ECB, Eiropas stabilitātes mehānisms un citi. Un kopīgi ar DFS tāda būs lūk šī ambiciozā Eiropas reakcija uz krīzi. Jā, mums jādomā par jauniem pašresursiem budžetā. Uh, kā jau tas tika piedāvāts 2018. gadā, mums ir jārēģē tādējādi, lai mēs varētu demonstrēt savas kopīgās vērtības, balstoties uz tiesiskumu un mūsu uh, galvenajām vajadzībām. Uh, tāda reakcija, kas rodas uh, krīzes laikā, bet uh, kas domā par nākotni, par investīcijām. Mums jārunā ne tikai par to, ka uzlabosim solidaritāti starp valstīm un pilsoņiem, bet arī starp dažādām paudzēm. Dāmas un kungi, agrāk vai vēlāk zinātnieki atradīs vakcīnu pret koronavīrusu, bet pret klimata pārmaiņām vakcīnas nebūs. Tādēļ mums ir jāinvestē jau tagad uh, tīri tīrā nākotnē. Investīcijas atjaunotnei ir saistīts ar zināmu cenu. Šī cena nozīmē to, ka valstīm nāksies iedzīvoties augstākos parādos, bet ja tie būs jānomaksā mūsu bērniem nākamajām paaudzēm, tad pats minimums, ko mēs varam izdarīt, ir investēt jau šo bērnu nākotnē, samazinot klimata pārmaiņu radītās sekas, nevis tās padarot vēl ļaunākas. Tādēļ, ja runājam par cīņu pret krīzi, mēs nevaram izmantot jau esošās metodas un taktiku, izmantot vakardienas uh, tehnoloģijas. Mums ir jāizveido tīra, veselīga tautsaimniecība, kas radīs pamatu mūsu nākamo paauģu dzīvei. Dāmas un kungi! Eiropa, protams, nevar uh, sadziedēt visas tās brūces, ko ir atstājusi šī krīze, bet mēs uzņemamies savu atbildības daļu šodien sadalot uh, vienlīdzīgi slogus starp dažādām dalību valstīm un garantējot, ka šie milzīgie pūliņi netiks. Uh, uzlikti uz eh, jaunāko paauģu pleciem. Tāds ir mūsu kopīgais pienākums, un es esmu pārliecināta, ka Eiropa var to visu paveikt. Lai dzīvo Eiropa, pasaka priekšsēdētāji trīs valodās. Grācie, prezidente Fon. Jā, paldies, eh, priekšsēdētāji Fonderlainas kundze, un tagad uzklausīsim grupu priekšsēdētāju. Sāksim ar Vēberkungu lūdzu. Normally we are used to immediately start in our political. Paldies. Parasti mēs uh, uzsākam um, savas uh, uzstāšanās ar tehnoloģiskiem un arī uh, statistiskiem datiem. Un es šodien gribētu stāstīt par cilvēkiem, par kādu uh, Uh, ārstu Bergamo, par ārstiem Madridē, kas smagi strādā, un par zinātniekiem, kas uh, strādā dienām un naktīm, lai atrastu iespējamo vakcīnu pret šo slimību. Es gribētu pateikt, ka uh, tie, kas cīnās pret šo krīzi, ir miljoniem eiropiešu, nevis pazīstams personības, politiķi vai mediju personības. Es gribēju pateikties jums visiem no savas savas sirds dziļumu, dziļumiem, jo uh, mums tagad ir pienācis laiks rīkoties, mums kā politiķiem. Mēs, ETP grupa, atbalstām uh, šo uh, plānu tā lielajos vilcienos, DFS papildināšanu, atveseļošanās instrumentu, kas ir nepieciešams, lai varētu no krīzes izkļūt pēc iespējas ātrāk un nesāpīgāk. Ja mēs runājam par šī jaunā mehānisma uzbūvi, ETP uzskata, ka pirmām kārtām ir jāpiemina demokrātisks budžets. Par to lemj pilsoņi, kas mūs ir ievēlojuši. Mēs runājam par Eiropas Savienības pilsoņu un nāciju solidaritāti, par to, lai šis budžets nāktu par labu katram ES pilsonim. Mēs runājam arī par suverenitāti. Šis bija tāds vēstījums, kas sasniedza daudzas dzirdīgas ausis. Mums ir jāsaprot, ka daudz pilsoņu uzskata, ka Eiropa ir pārāk attālinājusies no viņiem. Tādēļ tai nav jābūt Brīselē kaut kādam ārējiem spēkam, kas lems par šo uh, nākotni, par budžeti. Nē, tai ir jābūt Eiropai, mūsu pilsoņiem, tautām. Uh, Nevar būt tāds budžets, kas nesakņojas demokrātiskajā leģitimitātē. Lūk, tās ir mūsu vērtības. Šādu solījumu mums deva Eiropas komisija, un es gribētu teikt, ka arī tagad padomē ir pienācis laiks rīkoties. Šis nav īstais brīdis, lai izcīnītu kaut kādas institucionālas ķildas. Mums ir jārunā par demokrātisku Eiropu, tas jāpaturprātā arī padomēji. Un ETP grupa vēl gribētu pateikt, ka um, cilvēki, pilsoņi eh, neraizējas par procedūrām, viņi domā par savu dzīvi, par konkrētiem projektiem un raugoties uz to, cik solidāri cilvēki ir bijuši šo pēdējo mēnešu laikā, ir jādomā arī par vissmagāk cietušajiem reģioniem un neaizmirsīsim mūsu jaunākās paaudzes. Pēdējo 12 gadu laikā jau esam pieredzējuši tādu zudušās paaudzes sajūtu Eiropas Savienībā miljoniem piemēram, jaunieši ar lielisku izglītību, kam nav nekādu iespēju izcīnīt eh, savu vietu darba tirgu. Eiropa nedrīkst pieļaut, lai būtu vēl kāda zudusī paudze Eiropas Savienībā. Tādēļ investīcijas patiešām ir nepieciešams. Eiropai ir eh, jāsniedz cerība jaunajai paudzei. Un vēl kāds aspekts. Mums ir jābūt godīgiem runājot par eh, DFS. Man ir jātur dotais vārds, eh, ko devu saviem vēlētājiem pagājuši gadu. Un Urzula Fonderlājena jau pareizi. Uh, Eh, uzsvēra, ir jārunā par klimata pārmaiņām, par eh, lielāku investīciju apjomu tehnoloģijās, tīrās tehnoloģijās, cīņu pret vēzi, šobrīd cīņu pret koronavīrusu. Mums arī nevajadzētu aizmirst savus lauksaimniekus, reģionus, lauku apvidus, jābūt godīgiem pret pilnīgi visiem kohēzijas un lauksaimniecības politika ir tie instrumenti, ar kur palīdzību ļoti labi varam demonstrēt to, cik solidārīgi solidāri varam būt ES. Un visu beidzot gribētu uzsvērt, ka mums ir jādomā, ko darīsim nākotnē, ja piedzīvosim līdzīgas ārkārtas situācijas. Mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti, ka izvairīsimies no vēl kādas pandēmijas Eiropā. Neviens to nevar apsolīt, bet ir jābūt daudz labāk sagatavotiem nākamajai krīzei. Ir jābūt elastīgumam, pašresursiem, ir jābūt eh, pietiekam labiem instrumentiem, lai reaģētu, ja tas būs nepieciešams. Pēc krīzes vēlamies, lai Eiropa Eiropa būtu saliedēta, lai pilnīgi visi reģioni varētu atgūties ekonomiskajā plāksnē. Ir jāinvestē nākotnes projektos, kas piedāvā perspektīvas jauniešiem, un vēlamies, lai Eiropa globālā līmenī būtu tāda, kas var iziet no šīs krīzes vēl spēcīgāk nekā līdz šim. Un eh, tas, lūk, tā arī ir viena no vērtībām, ko pieminēja savā deklarācijā Roberts Šūmanis. Mums ir jābūt drosmīgiem, tikpat drosmīgiem, cik drosmīgi bija visi šie ārsti un medmāsiņas, kas ir strādājuši nenogurstoši pēdējo nedēļu laikā. Rīkojamies jau tagad. Paldies! Lielas paldies! Tagad eh, Garsijas Pereses kundze, lūdzu, vārds jums! Lielas paldies, priekšsēdētāji, godētie kolēģi! Uh, Pirmkārt, es vēlos uh, pateikties jums par to, ka arī šeit uh, personīgi var būt uh, šai zālē pēc šīm ļoti sarežģītajām nedēļām, ko vadījām mūsu valstīs. Daudz līdzpilsoņi ir miruši. Uh, Daudzi arī mm, ir zaudējuši kādus tuviniekus, un daudziem tagad ir arī bail no tā, kas notiks nākotnē. Tad, nu, par spīti sarežģītajiem apstākļiem ir tiešām ļoti labi, ka Eiropas parlaments atbildība ir turpinājusi savu darbu. Lielas paldies priekšsēdētājiem Sasolī. Eiropas parlaments tiešām ir solidaritātes piemērs. Paldies arī visiem Eiropas parlamenta. Uh, darbiniekiem. Es domāju, ka mēs ļoti labi apzināmies vēsturisko atbildību, kāda mums ir. Tad, kad pilsoņi dzīvo bezcerībā un tiešām uh, arī nezina, kāda būs nākotne, kad uzbrūk populisms un nacionālisms, uh, lielākais zaudētājs tieši ir demokrātija. Tāpēc arī ļoti svarīgi lēmumi būs tieši tie, ko pieņemsim uh, nākamo dienu laikā ministri, valstu valdību vadītāji vainoja viens otru, lai nepieņemtu lēmumu, un tad beidzot 23. aprīlī saņēmām pozitīvu signālu, un to arī sadzirdēja Eiropas līdzpilsoņi. Ir Eiropas uh, šīs atgūšanās plāns ar konkrētu finanšu plānu, kas ies roku rokā daudzgad finanšu schēmu. Un tagad Eiropas komisijai mēs prasām no Eiropas komisijas, lai tā rīkotos. Rīt balsosim par kopīgu rezolūciju, nosūtot divus vēstījumus. Vispirms vienotības vēstījums. Eiropas parlaments var pārvarēt ideoloģiskās atšķirības, nacionālās atšķirības, lai strādātu kopīgu interešu vārdā. Tāpēc arī ļoti svarīgi, lai atgūšanās fonds būtu daudzgad finanšu schēmā, lai ir Eiropas parlamentam tur būtu teikšana. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentā būtu arī līdzvērtīga balss kā padomēji. Jābūt ambicioziem, konverģence, ilgtspējība, nu tām ir jābūt šī plāna galvenam mērķim, un tad arī jautājums par to, kā izmantot šo naudu. To mums prasa sabiedrība un jaunieši, sakot, ka. Um, mm, Mēs nevaram arī upurēt viņu nākotnē, atsakoties no zaļā kursa. Viņi to prasa sociālajos tīklos, We Move Europe, piemēram, kustībā. Mēs klausāmies, pilsoniskā sabiedrība grib strādāt ar mums, lai veidotu labāku Eiropu, jo Eiropa nav mūsu, Eiropa nav mūsu īpašums. Tāpēc šodien vairāk nekā jebkad ir nepieciešams pilnīgi visas enerģijas. Tad arī mēs nevaram atstāt novārtā vājākos vismazāk aizsargātākos. Mums ir jāstrādā pie sociālā pīlāra, kas aizsargā visus un garantē nodarbinātību. Nevaram atteikties eh, no svarīgākajām iniciatīvām. Ļoti svarīgi arī investēt taisnīgajā digitālajā pārējā. Šīs politikas ir ļoti svarīgas un steidzamas, un te ir jāpieņem. Eh, jāpieņem eh, vairāk miljonu budžets, uh, Un eh, vismaz līdz 2% ir jāpaceļ arī pašu resursu griesti. Te ir jāstrādā arī pie atgūšanās bonusiem. Šīm plānam ir jābalstās uz subsīdijām, aizdevumiem, kas eh, būtu ilgtermiņā Uzklausot Eiropas komisijas priekšsēdētāju runāt par Eiropas pusgadu, gribu atgādināt, ka mūsu politiskā grupa nepieņems to, ka Eiropas pusgads nebūtu saistīts ar tik svarīgiem jautājumiem kā ar vīdas ilgtspējību, sociālajiem tiesībām. Spēju attīstību. Tātad mums no pagātnes arī ir jāmācās, ir jāraugās uz nākotni. Tāpēc vēršos pie Eiropas komisijas un pie padomas. Uh, Šajā brīdī jums ir milzīga atbildība. Eiropas parlaments ir gatavs jūs atbalstīt, strādāt roku rokā, bet ar nosacījumu, ka jūs būsiet ambiciozi savā darbā un lai nacionāls par svarīgāk par nacionālām interesēm būtu mūsu kopīgās intereses. Tātad visiem mums ir jābūt ambicioziem un drosmīgiem. Tas ir nepieciešams šodien Eiropai. Liels paldies! Paldies tagad Čološkungs pats jums! Gudētāji priekšsēdētāji kungs, gudētāja komisijas priekšsēdētāji, gudētais padomas priekšsēdētāji. Šumakungs teica 70 gadus atpakaļ, ka Eiropa netiks izveidota vienā dienā, bet uh, soli pa solim, un Covid-19 izraidīja, izraisīs milzīgu veselības krīzi, un tagad sāksies liela ekonomiskā krīze. Pēdējo 70 gadu pieredze arī rādījusi, kā Eiropa virzās uz priekšu tad, kad ārot krīzē risinājumus, kopīgos risinājumus. Uh, tad pēc krīzes nebūs pietiekami vien ar to, kā atjaunosim ekonomiku. Būs vietas, kas būs fundamentāli jāpārveido, jāmobilizē tehnoloģijas un jaunie resursi. Mēs nevaram atgriezties 20. gadsimta ekonomikā. Ir jāizveido jauni pamati, jāievieš vīdes digitalizācijas aspekti eh, jāatbalsta strateģiskās nozares, veselības aprūpas nozare. Uh, Mūsu pienākums ir uh, pieņemt šo atgūšanās plānu. Miljoniem līdzpilsoņu zaudēja darbu, uzņēmumi arī saskars ar lielām grūtībām. Veselības sistēmas pārslogotas, turisma nozari, transports, lauksaimniecība, daudz nozares pašlaik ir krīzē. Atgūšanās plānam ir jābūt Eiropas rakstura, ir jāaizmirst uh, dažādu, uh, dažādie viedokļi, kas atšķirs ar ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem, jāaizmirst atšķirības starp neto maksātājiem, saņēmējiem. Te ir uh, tiešām jābūt demokrātiskai. Uh, aktam un Eiropas parlamentam ir jābūt šeit ļoti lielai teikšanai, jo esam pilsoņu pārstāvi. Te nav runa tikai par naudu, bet par kopīgo skatījumu. Eiropas parlaments garantē šī visa saskanību, konsekvenci. Mums ir jāatgriežas pie funkcionējošas ekonomikas pēc iespējas ātrāk, bet jāstrādā ar jauniem parametriem mm, lai sabiedrība varētu atgūties pēc krīzes, un tas var notikt tikai ar investīciju palīdzību saņēmējiem arī tas būs jāpiedzīvo reālajā ekonomikā. Daudz ir zaudējuši darbus un arī uzņēmumi slēdz savas durvis. Mūsu politiskā grupa Mm, cīnīsies pret visu, kas varētu nodarīt kaitējumu nākotnes budžetām. Daudzgad finanšu schēmai te nav runa tikai par nacionālo budžetu finansējumu. Nē, te runa ir par to, ka ir jāmobilizē nepieciešamie resursi no daudzgadu budžeta, lai varētu stabilizēt Eiropas Savienības budžetu un izdarīt spiedienu uz nacionālajiem budžetiem. Tālāk par likumu varu, demokrātiju, nu tās mums ir absolūti sarkanās līnijas atjaunotnes grupai Eiropu mēs nevaram uh, atcelt no jauna, balsoties uz populismu un ekstrēmismu. To varam atjaunot tikai investējot mūsu vērtību aizstāvībā, tais, tiesi, tiesas sistēmas darbībā, likumvarā. Mums ir jāiet uz priekšu kopā vai arī jā. Šis ir individuāli, un es ceru, ka te ir tikai viena atbilde. Mums ir jāiet uz priekšu kopā, būsim arī drosmīgi. Uh, pusotru gadu atpakaļ. Mēs atceramies, kādas bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, kāda bija dalība un rezultāti. Mums tagad ir jāparāda, kā mēs esam drosmīgi un kā ambiciozi un tas, ko arī solījām kampaņas laikā, tad tagad tas ir ļoti konkrēti jāīsteno. De facto solidaritāte ir uh, Eiropas uh, nākotne, nevis uh, tukšpaziņojumi. Lielas paldies! Un nu, tagad ID grupas vārdā. Andrēs Rēderkungs, lūdzu. Dārgie kolēģi, tāpat kā Černobiļā, komunistu uh, režīmi mēģina slēpt patiesību šoreiz par koronavīrusu un uh, beigās uh, tikai aizstāvas un neļauj cilvēkiem par to runāt patiesību. Bet, diemžēl, mēs esam ļoti atkarīgi no Ķīnas. Mums gandrīz nācās izlūkties nepieciešamos aizsardzības līdzekļus. 30 gadus kopš globalizācijas sākuma Ķīna ir kļuvusi par varenu ekonomiku. Tā izmanto nekaunīgi negodīgas konkurences metodes, manipulē tirgu un arī uh, piekopi dempingu lielos apmēros. Un jāsaka, ka. Uh, Mēs jau esam arī ļoti lielu summu parādā Ķīnai. Jāsaka, ka mēs nedrīkstam uh, pieļaut šādu mm, tā pārnestā nozīmē Ķīnas kolonizāciju. Mums ir jāpārskata savas attiecības ar Ķīnu, mums ir jāizsargā savas uh, kritiskās infrastruktūras pret Ķīnas infiltrāciju, mums ir jāatvadās no šīs naivās attieksmes pret Ķīnu. Eiropai ir jātiek reindustrializētai un pēc migrācijas, finanšu krīzēm, mēs nedrīkstam pieļaut, ka atkal vienkāršie cilvēki maksās visaugstāko cenu par šo krīzi. Lūdzu, pasargājiet mūsu naudu un mūsu darba vietas, ieviesiet korona nodokļus uz Ķīnas importiem. Paldies, tagad Širdevan kungs. Ah, no, Lambert, pardon, pardon. Eh, es atvainojos vārds eh, Lamberta kungam eh, Tas, tas, tas nav nekas slikts, ja jūs man saucat par Matinu Šerdonu, bet es labāk to vārdu savam vārdam. Dārgie kolēģi, nu jau trīs mēnešus medmāsas, ārsti, eh, apkopes speciālisti, kasieri, eh, atkritumu savācēji, piegādātāji eh, riskē ar savu dzīvi Nu jau trīs mēnešus Eiropas pilsoņi parāda milzīgu solidaritāti, palīdz gados veciem, vientuļiem cilvēkiem, veic pārtikas dāvinājumus, ražo maskas, pieskata bērnus. Nu jau trīs mēnešus līdz pilsoņi uzņemas atbildību. Bet ko šai laikā dara Eiropas līderi? Es dzirdēju Mišela kunga teikto un priecājos par jūsu sacīto, ka jābūt solidāriem, bet kāda ir realitāte? ja mēs skatāmies, kāda ir valstu un valdību vadītāju darbība, lai īstenotu šo solidaritāti finanšu jomā, Viņi nodarbojas ar prokrastināciju un noslēdzas pēc principa katrs pats par sevi. Nu jau desmit gadus ir jautājums par solidaritāti un par to runā moralizējušos terminos. It kā Eiropas Savienība būtu sadalīta divās daļās - tikumīgās dalību valstis un grēcīgās dalību valstis. Protams, Grieķijas, Itālijas un Spānijas valsts pārlība, pārvaldība nevienmēr ir bijusi ideāla, bet Nīderlandes valdības īstenoja patiesu nodokļu karu attiecībā uz pārējo Eiropu. Vācijas valdība eh, nagiem un zobiem aizsargāja automobīļu rūpniecību, kas eh, stringšķēja pa šuvēm. Uh, Eh, Skandināvijas banku uzraudzības iestādes ļāva attīstīt eh, naudas uh, atmazgāšanas tīklus pēdējā desmitgadē. Savukārt Grieķija, Itālija, Spānija uzņēmās vairāk nekā tām būtu vajadzējis uzņemot bēgļus Eiropā, tādēļ aizstāvot Eiropas vērtības. Neapstrīdami ikvienai dalību valstī ir kaut kas jādod mūsu kopīgajam uzplaukumam. Tāpēc atstāsim moralizējošos argumentus pagātnē. Tas, kas ir pati Eiropas Savienības būtība šajā nu, jau 70 gadu ilgajā projektā ir solidaritāte. Un to motivē mūsu kopīgās intereses - garantēt ilgspējīgu uzplaukumu mūsu līdzpilsoņiem, atrast spējas stāties pretī eksistenciālajiem mūsu laika izaicinājumiem. Mūsu kopīgās intereses ir izstrādāt, finansēt un īstenot kopā mūsu ekonomiskās attīstības stratēģiju, balstoties uz vienkāršu principu - no katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām. Kopīga aizņemšanās ļaus mums finansēt šo lielo darbu, un taisnīgi Eiropas nodokļi ļaus mums to atmaksāt. Ko parlaments to ir sapratis? Ekoloģikas ekoloģiska atjaunošana un pārējā ir būtisks izaicinājums. Ja mēs izgāzīsimies, tad eh, izgāzīsies monetārā savienība un arī Eiropas Savienība kā tāda. Eiropas pilsoņi rīkojas. Jums, Eiropas līderiem, arī jārīkojas. Ja jūs nebū, neattaisnosiet uzticību šajā vēsturiskajā izaicinājumā, jums nepiedos. Paldies! Paldies, Lamberta Kungs! Van Overvelts, eh, konservatīvo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, paraugoties uz pēdējās nedēļas, eh, nedēļās notikušo mēs nevaram lielīties, ka Eiropa ir eh, kaut kā ļoti efektīvi un saskaņoti rīkojusies, bet, nu, protams, mēs vēl šīs kļūdas varam izskaust, runājot par atvesaļošanās plānu un DFS. Rītdien mēs balsosim par atvesaļošanās plānu, kur ir skaidrs vadlīnijas, un mana grupa atbalstīs šo plānu. Jā, mēs runājam par ļoti lielu summu, un, protams, tas ir tikai normāli normāli, jo krīzes apmēri ir ļoti milzīgi, tādēļ ir nepieciešama arī atbilstoši līdzekļi, lai ar tās sekām tiktu galā. Uh, Bet eh, jāsaka, ka runājot tikai par naudu, mēs aizmirstam arī citas būtiskas lietas, kas tieši nav saistītas ar ekonomiku, bet ir ļoti būtiskas, lai varētu cīnīties pret ekonomikas, pret eh, krīzes draudiem. Es gribētu, lai Fonderlainas kundze pievērstu īpašu uzmanību arī vienotajam tirgum, kas spēlē ļoti būtisku lomu, lai mēs varētu atkal uh, uzsākt savus ekonomiskās aktivitātes aktivitātes. Otrām kārtām arī investīcijas ir ļoti svarīgas gan privātās, gan publiskās. Ir pienācis laiks atvadīties no tādām ļoti stingrām normām, kas bloķē privātās investīcijas. Mums ir jādod tām zaļā gaisma, lai ekonomika varētu atkal uzņemt apgriezienus. Trešām kārtām, un tas katru dienu kļūst aizvien nozīmīgāk, ir Politiskā aizsardzība ir uh, starptautiskas grupas, investīcija fondi, kas uh, pelna miljārdus starptautiskajos kapitāla tirgos, un viņi arī zināmā uh, mērā um, papildina tādu kā kara kasi, mums ir jācīnās pret šādu naidīgu, agresīvu uzņēmumu pārņemšanu un Mums ir jābūt uh, eh, augstasinīgiem, ir jāsaklabā vēs prāts. Nākamo mēnešu laikā uh, tā mēs varēsim parūpēties par Eiropas Savienības atvesaļošanos. Paldies! Prezident. Paldies! Uh, tagad Širdavana kungs. Paldies! Eh, nu jā, Filipa, runa nemaz nebija zemē matām. Es arī varbūt kādu no tajā izmantotajiem teikumiem varētu pārņemt. Bet Eiropas Savienība atrodas krustcelēs. Vai eh, tā izvēlēsies eh, šo taupīguma kursu un pati sevi iznīcinās, vai arī tā kļūs par patiesu solidāru kopienu pēc pasaules kara beigām un 70 gadus pēc Šūmaņa deklarācijas parakstīšanas? un mūsu pilsoņi vēlas nepārprotamus solidaritātes un vienotības signālus, bet tā vietā dalība valstis Mišēla kungs nedēļām ilgi ķildojas. Un jāsaka, ka sabiedrībai palīdz tie, kas visu laiku ir smagi cietuši iepriekšējās krīzēs. Tie ir cilvēki, kas cieš no zemām algām, kas strādā briesmīgos apstākļos un kam ir arī jāsamierinās ar trūkstošu informāciju infrastruktūru. Un Vēbera kungs mums ir eh, ne tikai jāpasakās šiem cilvēkiem, bet arī jārada viņiem labāki darba un dzīves apstākļi. Pēc ES samita tika runāts eh, par šo 540 miljārdu eiro finansējumu, par kredītiem, bet Fonderlajenas kundze, kas tad notiks, eh, kad būs jāmaksā parādi, vai mēs atkal Eh, novedīsim jaunā parādu krīzē tās valstis, kas izmanto šo solidaritātes fondu un vai jūs vēlās, vēlēsieties turpināt samazināt līdzekļus uh, infrastruktūrai, pensijām, veselībai un citām svarīgām jomām. Jāsaka, ka tie, kas jau tagad uh, nes šo vissmagāko korona krīzes slogu, turpinās ciest arī turpmāk, un mums ir jāsaprot, ka šis jaunais solidaritātes mehānisms nozīmēs atkal līdzekļu samazinājumu uh, un būs darbus arī blokādes um, infrastruktūras uzlabošanā. Mums ir jāatzīstas pašiem sev, ka zaļais kurs un digitālā revolūcija nav ar roku sasniedzami un ir jābūt sociālai investīciju ofensīvai, vēršoties pret uh, Eh, agresīvām privatizācijām ir jāvēršas pret algu samazināšanu un pabalstu samazināšanu. Kā tad var notikt šī atveseļošanās Eiropā? Ko par to domā kreisie spēki? Eh, jā, komisijai tagad ir tāds nepateicīgs eh, uzdevums Eh, atrast kaut kādus risinājumus, burtiski izvilkt kvadrātu sākni no riņķa līnijas. Mēs te nerunājam par ģeometriju, mēs runājam par tādu ES eh, budžetu, kurā tiek iemaksāts vairāk no dalību valstu puses, un arī runājam par pašresursiem, piemēram, ieviešot Eiropas digitālo nodokli, eh, finanšu darījumu nodokli visā Eiropā un arī runājot par šo, vi, par šo bagātnieku nodokli, tātad tiem, eh, kam ir noteikta eh, bagātība, ir jāiemaksā arī eh, sava, savus artaus šajā solidaritātes fondā un. Es īsti nesapratu, kas tad notiks ar šiem kredītiem. Ja, protams, eh, tiks piešķirti kredīti, tas atkal Eh, jaunas parādu krīzes eh, iespējamību padara tikai realistiskāku. Korona obligācijas būtu bijusi labāka atbilde. Mums ir jādomā arī par labāku ECB atbalstu. Šeit parlamentā pietrūkst drosmes. Mums ir jādomā, ko tad darīt. Turpināsim šo taupīguma kursu vai iesim pa solidaritātes ceļu. Mēs, mūsu politiskā grupa GOE NGL, vēlas doties pa solidaritātes ceļu. Paldies! Grācie! Paldies! kā staldokungs no grupām nepievienošajamies deputātiem. Paldies priekšsādētāji, darbie kolēģi. Šādos laikos mums vajag rīkoties. Mēs nevaram saglabāt, bet varam iztērēt. Mēs nevaram atkāpties atpakaļ vis, no visiem iespējamiem variantiem tikai viens būs izš, izšķirīgs. Šeit vajag rīkoties ātri. Demokrātiska izvēle, runājot par daudzgadu finanšu plānu, ir svarīga. Un uh, eh, Fonda Lainas kundze jāizlemj, kā rīkoties, kam dot priekšroku, no kā atteikties. Uh, Eh, jāpalīdz tām valstīm, kas ir visvairāk cietušas. Pastāv alternatīvas, un par tām runā parlaments, jaunie pašu resursi, eh, nodokļu finanšu darījumiem, līdzekļi, kas tiks piešķirti fondiem, ko varēs izmantot visi. Nepieciešama drosme, tāpat kā rīkojas mūsu ārsti. Arī jūsu izvēle vai neizvēle var glābt dzīvības. Eh, jāatsakās no egoisma, jārīkojas kopā šajā epohālajā krīzē. Šis ir patiesības mirklis. Paldies! Šī raunda beigās eh, eh, varētu arī, ja vēlaties izteikties, priekšstādātāja Mišalkungs, lūdzu, vārds jums. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti īsi gribu pateikties par visu, ko jūs teicāt. Nu, daži punkti īsumā. Pirmais, lai ko arī teiktu, kritizētāji, ekstrēmisti, populisti, demagogi, kas runā par Eiropu. Bet Eiropa ir pierādījusi bezprecedenta pievienoto vērtību, runājot par uzplaukumu, tiesībām, brīvību. Nevajag atkāpties, jāatgādina šis akī, lai kāda būtu arī demagoģija no populistu puses. Otrs elements. Jūs visi teicāt, mēs visi saskaramies, mēs esam konfrontēti ar šo situāciju. Mums atkal ir būtisks elements, un tā ir visas paudzes atbildība būt gaidu augstumos. Es e, piekrītu Weberē kungs, e, pašlaik nevajag rīkot konkurenci starp leģitimitāti. Institūcijas ir demokrātiskas, Eiropas parlaments, kas pārstāv tiešā veidā pilsoņus un dalībvalstis, kas katru dienu saskaras ar atbald, atbildību. Tā ir leģitimitāte valstu līmenī, kas ir jārespektē. Protams, arī komisija ir jābūt virzītāju spēkam, politiskajam spēkam, lai veicinātu šīs Eiropas Savienības debates. Varat būt pārliecināti, ka es darīšu visu kopā ar kolēģiem Eiropa padomē, lai tā nebūtu tikai tāda sterila kauja, bet lai mēs uh, varētu uh, mobilizēties par šiem jautājumiem, kas tiek likti galdā. Kāda summa ir nepieciešama DFS, kāds ir finansēšanas veids, kā tiks sadalīti aizņēmumi, kā tiks uh, radītas garantijas, kā mēs panāksim uh, īstenošanā digitalizācija citiem jautājumiem. Tie jautājumi nav pazuduši. Tiem jādod cerība Eiropa ir parādījusi, mums ir talants, gudrība, viedums, resursi, Eiropas Savienības pilsoņi, un tad mūsu atbildībā ir būt uzdevumu augstumos. Es Uh, gribu paspiest Eiropas parlamenta pastiepto roku, un mēs strādāsim kopā ar jums, lai mēs varētu dot atbildi šim izaicinājumam. Ar veiksmi! Paldies, priekšsādātāji Mišela kungs! Turpinām! Uh, debates Murešana kungs. Lūdzu, dārgie kolēģi, kopš šīs krīzes sākuma Eiropas Savienība ja redz, kā ir nepieciešami ārsti, nepieciešams palīdzēt viņiem, ir nepieciešams aprīkojums, jāpiešķir tām valstīm, kur tas ir nepieciešams visvairāk. Tāpēc ir vajadzīgi šie Eiropas Savienības fondi, ko var piešķirt to līdzekļus šajā krīzē. Komisija piedāvā labus pasākumus, parlaments piekrīt, un tagad mums jāizdara labākie iespējamie izvēles varianti. Parlamenta deputāti. Mēs esam tuvi pilsoņiem, un mēs zinām, kāda ir situācija uz vietām. Tāpēc mēs gribam, lai Eiropas parlaments būtu iesaistīts šajā atveseļošanas fonda izveidē un arī uh, pieņemot lēmumus par šo fondu un īstenojot to, tas būs labs fonds e, visur pasaulē. Parlament, e, valdība piedāvā budžetu, bet parlaments pieņem budžetu. Un tagad mūsu uh, politiskajā grupā un arī parlamentā kopumā vairākums uh, uzskata, ka tas ir nepieciešami šie aizņēmumi, lai varētu panākt nepieciešamo finansējumu, bet tam nav jābūt slogam, kas gulstas uz dalību valstīm. Nedrīkstam palielināt šo uh, slogu, tāpēc nepieciešami pašu resursi. Mēs esam gatavi uh, strādāt pie daudzgadu finanšu schēmas, Bet neaizmirsīsim, kādas ir mūsu prioritātes, kas bija jau pirms krīzes. Paldies! Paldies, Morisāna kungs. Tagad eh, Ertu kungs uz pusotru minūtu. Mikro. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, cienītā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Es arī sākumā vēlējos pateikties eh, ārstiem. Uh, uh, slimnīcās strādājošiem un arī visiem vecākiem. Neaizmirsīsim viņus. Viņi uh, ir tie, kas mēnešiem ilgi uh, arī māca skolās uh, savus bērnus. Ne visiem ir uh, uh liels dārs uh, mājas aizmugurē, un arī viņi ir pelnījuši mūsu pateicību. Sociālās distancēšanās laikmatā mums ir jābūt saliedētiem, ja, pārnest, ja arī pārnestā nozīmē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka jūs runājāt par šiem mērķiem. Jā, dalību valstīm ir jāiemaksā daudz lielākas summas, jo arī izaicinājumu skaits ir pieaudzis. Žēl, ka Mišela kungam vajadzēja jau doties prom. Tātad mēs runājam par vismaz diviem procentiem pašresursu robežas. Mums arī eh, jāparūpējas, lai šie mērķi tiktu papildināti ar atbilstošiem mehānismiem un instrumentiem. Jūs pieminējāt digitalizāciju. Mums ir nepieciešama arī jauna mobilitāte, investīcijas tur, kur tas ir nepieciešams eh, visakūtāk, piemēram, arī mākslīgajā intelektā. Un jāsaka, ka ir jārūpējas arī par robežu pakāpenisku attaisīšanu, par turisma nozares um, atbalstu, un tā mēs varēsim gūt panākumus. Paldies, novēl jums arī panākums nākotnē. Paldies, Ērtuga kungs. Tagad divas minūtes Karikāno kungam. Madam von der Leyen. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, eh, Fondelainas kundze. Šajā pandēmijas situācijā mēs saskaramies ar plašāko ekonomisko krīzi pēdējās desmitgadēs mums nepieciešams mobilizēt līdzekļus, publiskas investīcijas, eh, bet dalība valstis šajā plašajā krīzē ir redz pārāk smagu slogu. Tāpēc tas ir izaicinājums, lai Eiropa kopā īstenotu šo plānu, es teiktu, tā šūmaņa plānu, parlaments piedāvā, lai Eiropas komisija eh, izstrādā šo atveseļošanās pakotni, ko finansētu no atveseļošanas obligācijām citā starpā, un tad tas attiektos gan uz medicīnu, zaļo paktu un citām prioritātēm. Bet liels jautājums ir, kā finansēt šo plānu? Parlaments, piecas politiskās grupas piedāvā tādu vienošanos. Mēs sakām, mēs saprotam dalību valstu bažas, mēs esam saprotoši attiecībā uz jūsu ieguldījumu uh, palielināšanu. Tāpēc nepieciešams ilgtermiņā plāns, kā, kurā tiks izmantoti pašu resursi no nodokļiem, no digitalizācijas nodokļa. Eh, piesārņotājs maksā un citi, kam jāmaksā, maksā. Un šis plāns ir ekonomiski saprotams politiski īstenojams. Jau rīt jūs varat reiķināties ar mūsu balsojumu. Tas ir ambiciozs īstenojams plāns, un šāds finansējums ir īstenojams, jo mūsu pilsoņi gaida, lai būtu veiksmīgi instrumenti, kas tiktu nākotnē izmantoti. Pirms 70 gadiem priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, Roberts Šumans teica, mums nepieciešams, lai Eiropa tiktu celta konkrēti, un šie ir konkrēti soļi, lai celtu Eiropu. Paldies! Paldies, Garikāno kungs. Tagad pusotra minūte Donāto kundzei. Grācie, prezidē. Paldies, priekšsādātāji. Pašu resursu Eiropas Savienībā patiesībā nāk no dalību valstīm, eh, un tas ir smags sloks iekšzemes kopproduktam. Un šeit eh, Jārunā arī par eh, lobētājiem Eiropā. Eiropas centrālā banka un nacionālās bankas nevar veist finansēšanu uh, šos pašu resursus, ja tas neparādās kā jauni nodokļi pilsoņiem. Nākamajā DFS uh, kur jāparādās solidaritātei, būs uh, vieniem kāds iegūms, bet citiem zaudējums ir valstis, kas jau autonomi eh, finansē savu ekonomiku. Un šeit ir eh, eiro obligāciju jautājums, kas parādās eh, atveseļošanās fondā varētu būt arī aizņēmumi un tām valstīm, kas jau tā ir cietušas, varētu būt vēl papildus sloks. Un e, šeit Eiropas centrālajai bankai būtu jāspēlē noteikta loma. Un kas tad radīs uh, tos līdzekļus, ar kuriem būs jāatmaksā parādi? Uh, dārgie kolēģi, Eiropas Savienība nevar rīkoties nesasniedzot rezultātus arī runājot par budžetu, ir ambiciozi paziņojumi, kas paliek tikai saukļi. Un tādā veidā mēs nesasniegsim nekādus uh, rezultātus, jo pilsoņi jau paliek nopakaļus. Paldies! Paldies, Eikhaut kungs, uz divām minūtēm. Thank you very much, Chair, and uh, thank you all. Liels paldies! Paldies visiem! Jā, dzirdējām, ka ir nepieciešama bezprecedenta rīcība, ir ļoti dziļa krīze, kāda vēl nav bijusi, bet tagad ir nepieciešama risinājumi. Pārāk bieži Eiropa sola ļoti daudz, bet dara mazāk, runāja tieši par solidaritāti un palīdzību viens otram, bet mēs tagad nevaram vēlreiz to darīt. Mēs nevaram atlikt rīcību un plānus, tas jau notiek katru nedēļu. Palielinās tikai gaidas, tad nu mēs gaidām plānu. Mēs, kā Eiropas parlaments, vadām. Uh, un rādām, kā ar eh, piecām politiskām grupām no dažādiem politiskiem spektriem, ka mēs piedāvājam risinājumus. Un arī Rumānijas līdz, pat, no nu, Rumānijas līdz Vācijai, deputāti no Itālijas līdz Nīderlandē, no Spānijai, Spānijas līdz Beļģijai deputāti ir parakstījušies zem šī plāna. Tas nozīmē, ka mēs varam pārvarēt savas atšķirības un Varam nākt klajā ar ekonomiskiem politiskiem risinājumiem. Mēs piedāvājām obligācijas. Ar šīm obligācijām jūs varat finansēt atgūšanos un transformēšanās fondu. Mēs negribam atgriezties pie tā, kas bija iepriekš. Mēs vēlamies, lai tas tiktu finansēts no pašu resursiem, un lai šie paši resursi nenosac tikai procentu likmes, bet uh, visus maksājumus. To mēs saucam par šo savstarpējo atbildību. To mēs gribam, un inv jāinvestē digitālajā sfērā, jaunajā zaļajā kursā, un raugoties uz visām programmām, kas ir demokrātiski jāpārbauda, mēs sakām ļoti skaidri ka ir jāinvestē bio daudzveidībā, klimatā, eh, dzimumu līdztiesībā, ja nauda ir jā. Eh, nu, cilvēkiem, kas eh, vismagāk cietuši krīzē, sievietēm strādājošiem ģimenēm, un mēs arī sākām, kā valsts atbalsta uh, Mm, noteikumi arī ir jāatjaunina, un uh, komisija pagājušā uh, nedēļa jūs pagarinājāt valsts atbalstu bez nosacījumiem līdz gada beigām. Nē, mums ir jāstrādā vienā virzienā, lai atjauninātu un stiprinātu jaunu ekonomiku. Paldies! Paldies Aikhauta kungam, minūte Fidānces kungam. Presidente. Godētais priekšsēdētāji, mums ir jāsaka patiesība. Ļoti daudz uzņēmumi nonāks bankrotā, būs sociālā katastrofa, Eiropas Savienība ir iekavējusies. Uh, savā ziloņkaula tornī jūs runājat par uh, atjaunošanos, taču Eiropa. Uh, nek, eh, nekrītu kaut kādu populistu dēļ, bet arī bet to uh, vadītāju Gudetā Vanderlainas kundze dēļ, kuri um, eh, vaina ECB darbību ir nepieciešama atjaunināšanās fonds pēc iespējas ātrāk. Ir jāpieliek punkts kredītiem, kas ir pārvērtuši Eiropu par kaut kādu banku. Uh, Mm, jāpieliek punkts agresīvai nodokļu sistēmai, nacionālām iemaksām pašu resursi. Ja te, jāmobilizē tā nauda, kas nāk no lieliem uzņēmumiem, strādā šeit, bet nerespektē mūsu standārtus, maksā nodokļus citur. Mūsu mazie uzņēmumi maksās visdārgāk par šo. Paldies! Danke, kolēģi Fidans. Paldies Fidansas kungam. Pusotra minūte Omaržī kungam. Gudatais priekšsēdētāji kungs, paldies. Mēs nevaram šais debatēs nerunāt par uh, Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu, kas ne vairāk, ne mazāk. Uh, um, sevi ieliek Eiropas Savienības tiesas vietā. Jāteic, ka šis spriedums, šis lēmums ir ārkārtīgi nozīmīgs un smags. Neviena Eiropas tauta nevar pieņemt to, ka Eiropas tiesības tagad diktēs. Citas valsts konstitucionālā tiesa vai rītdien, runājot par katru Eiropas Savienības tiesību aktu, mums būs jāgaida 27 spriedumi no dažādām, 27 dažādām tiesām. Uh, Tas nozīmēs, ka mēs sāksim ar Eiropas Savienības beigām. Eiropas Savienībai nepieciešama liels atgūšanās plāns, kohēzija, Eiropas Savienībai nepieciešama Eiropas centrālā banka, kas tik tiešām ir Eiropas rakstura. Nevis tāda banka, kuru mēs vēlamies pakļaut Berlīnas spiedienam. Tad, nu, šīs Vācijas tiesas spriedu jums vēlas ierobežot atjaunošanas plāna aptvērumu, un tas ir nepieņemami, un to neviens nevar akceptēt. Arī Angela Merkel to nevar akceptēt. Viņai ir jārunā skaidra valoda. Tāpēc mēs aicinām Eiro padomi ignorēt šo spriedumu un lai būtu visām pāri šī solidaritāte, ko mēs arī prasām uz kopīgajā rezolūcijā. Paldies! Paldies, Omerģī kungs! Puģdemon kungs lūdz tagad. Vielen Dank! Paldies, Eiropas Savienība! var tiešām kļūt par ļoti vāju projektu, ja Eiropas Savienība nebūs spējīga rast risinājumus. Risinājumiem jābūt ekonomiskiem un sociāliem. Kad vājinās ekonomika, tiek mobilizēti resursi. Taču, kad vājinās arī cilvēktiesības, kurš tad ir tas, kas maksā par to? cilvēktiesības Eiropas Savienībā šodien ir krietni vairāk apdraudēts nekā tas bija vakar. Ir joprojām politiski ieslodzītie, kuri nekavējoties ir jāatbrīvo no Juliana Assange līdz Katalāņu neatkarības līderiem. Šodien Amnesty International vēlreiz ai, aicina atbil, atbrīvot Jordi Sančes un Jordi Kušārdu vai ir Eiropas Savienībā ir plāns izglābt demokrātiju tur, kur pret to ir izturējušies ļoti necienīgi. Paldies, Puģdemon kungs. Un tagad Ferberkungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Ja jūs ceļat māju, uh, jūs sākumā nedomājat par to, kādā krāsā jābūt jumtam. Jā, jūs pirmām kārtām domāsiet par to, kādai ir eh, jāizskatās šai mājai kopumā un ir jāielē labi pamati. Un, eh, Šajās debatēs neesmu īsti dzirdējis, kāda tad ir Eiropas papildu vērtība, ko mēs varam piedāvāt papildus dalību valstu uzsāktajiem pasākumiem, lai uh, nebūtu pretrunu, lai tas viss uh, būtu tā harmoniski. Par to ir jārunā pirmām kārtām, otrām kārtām jādomā arī par atbilstošajiem instrumentiem. Nu, es neko jaunu vēl līdz šim neesmu dzirdējis. Mēs tik ilgi jau par to runājam un nevaru stādīties uh, priekšā, ka. Uh, Uh, pieņemot darbā uh, dažus jaunus nodokļu konsultantus, mēs garantēsim saulainu nākotni Eiropas Savienībai. Jāsaka, ka viens pats instruments nevar uh, radīt tādu pamatīgu finansējuma fundamentu Eiropas Savienībā. Jābūt realistiskiem. Trešām kārtām esmu arī dzirdējis par ka par to, kā pēc iespējas vairāk naudas varētu piešķirt dalību valstīm. Nu, tā nav nekāda labā reakcija. Dalību valstīs mēs tādā veidā attaisīsim uh, galu maisam, kuru pēc tam vairs nekad nevarēsim aizsiet. Mums ir jādomā par labām tematiskām investīcijām, un par to ir jālēma rītdien. Paldies! Paldies! Un tagad pusotra minūte Gardiela Zabalkundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jā. Eh, tiešām bija izaicinājums vai sarunas par šo rezolūciju. Nu, bija liela iespēja izgāzties, bet tomēr vienojāmies. Paldies par konstruktīvo gāru un. Un visiem, jo mums ir viens kopīgs mērķis. Mēs gribam izglābt Eiropas Savienības uh, godu un cilvēku. Šī rezolūcija ir īsa, un, protams, tas arī bija milzīgs izaicinājums, bet tur ir skaidri viestējumi un signāli vispirms padomēji. Eiropas parlamentam ir izdevies apvienot eh, piecas politiskās grupas, lai tās varētu vienoties, tad padomē jāņem piemērs no mums. Otrakārt, uh, Komisija lūdzu nebaidieties piedāvāt valsts naudas uh, ambiciozu mobilizāciju. Parlaments jūs atbalstīs. Spēcīgs ir nepieciešams mūsu budžets, lai varētu atbildēt nākotnes izaicinājumiem, un arī investīcija plāns ir jāizstrādā. Uh, Un te mēs runājam par diviem miljoniem eiro, lai aktivizētu pieprasījumu, lai pārveidotu arī mūsu sabiedrības modeli. Lai uh, to izdarītu, mums ir jāveic nodokļu politikas uh, revolūcija. Tas ir vienīgais ceļš. Tad, uh, jā, mūsu rīcībā ir tikai viena iespēja, tāpēc tik daudz arī uzstājumu uz uh, šo glābšanas plānu, jo. Uh, Mēs nevaram skrieties, skriet uz priekšu un aizmirst svarīgāko. Tālāk par pilsoņiem. Jā, zinām, ka esam daudz kļūdījušies iepriekšējās krīzēs, un tagad darīsim visu, lai glābtu cilvēkus, jo gala beigās uh, cilvēks ir visa centrā. Paldies! Paldies, Rubiela kundzei. Tagad divas minūtes sežurniekungam. Merci, monsieur le président. Liels paldies priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Nu jā, nu man. Uh, likās nepilnīga komisijas prezentācija un komisijas priekšlikumi. Pagājušajā mēnesī kolēģi Eiropas parlaments pieņēma ar lielu vairākumu rezolūciju, lai atbildētu uz Covid. Mēs uzņēmāmies savu atbildību, mēs uh, solidaritāti padarījām par būtisku priekšnosacījumu, lai Eiropas Savienība var, būtu uzdevuma augstumos un lai varētu palīdzēt visiem eiropiešiem. Šī solidaritāte ir absolūta prasība arī šeit plenāra sēdē, kur es uzteicu rezolūcijas kvalitāti, jo Eiropas parlaments uh, klausījās Eiropas tautās. Mēs piedāvājām konkrētus risinājumus padomēji. Taču priekšsēdētājs runāja, es vispār nedzirdēju neko par to, ko piedāvājām savā uh, rezolūcijā. Solidaritātes princips uh, ir šīs rezolūcijas pamatā. Arī šīs rezolūcijas pamatā tas tā būs, arī padomu par to vienojās, un atgādināšu man sacīto Eiropa, jā, ir solid, E, solidārs veidojums, bet ir jābūt solidāriem arī rīcībā. Ir jāatbalsta valstis, e, kuras visvairāk ir cietušas no uh, koronavīrusa, lai ko teiktu nacionālās tiesas. Ir jāpalīdz šīm valstīm, mums ir jābūt arī. Uh, Jāstrādā arī tātad pie Eiropas suverenitātes, pie zaļā kursa, jāparedz jaunie paši resursi. Man nedzirdēja daudz sakāmā un daudz piedāvājumu par to, kā tad tiks veidot šie pašu resursi. Nu, es gribu teikt padomēju un komisijai, nu, rīkojieties drosmīgi, tagad nu galīgi nevajadzētu baidīties. Uz mums raugās nacionālie parlamentā kolēģi. Uh, Eh, parlaments arī apzinās, ka nu, nebūs, protams, vienkārši rast risinājums, taču Eiropas parlamentā mēs arī zinām, ka par mums eh, smagi spriedīs tiesu vēsture. Un tiek pārtraukts runātais. Paldies, Sežanē kungam, un tagad uh, Kusa kungs lūdzu. Vielen Dank, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. Ja krīze mums ir kaut ko nodemonstrējusi, tad to, ka Eiropas Savienība uh, nevar tik galā ar krīzēm, jāsaka, ka arī, eh, protams, dalību valstīm un reģioniem vajadzēja rīkoties apņēmīgāk. Un mēs runājam par milzīgu krīzi, kas ir izplatusies aizvien vairāk, Jūs tagad runājat par gigantisku summu piešķiršanu, un jāsaka, tas ir nereālistiski. Bija kolēģi, kas teica, ka par 100% vajadzētu paaugstināt saistību apropriācijas. Nu, tas nekad nebūs pietiekam labs risinājums, tas automātiski novedīs vēl pie lielāka parādu sloga, un tas radīs grūtības nākamajām paaudzēm. Par to runāja jau Lējens kundze. Un, ja gribam uh, parūpēties par nākamo paaužu labāku dzīvi, tad vajadzētu emitēt šīs uh, korona obligācijas. Paldies, un tagad Andrejzenkungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka mēs piedzīvojam uh, smagāko. Uh, ekonomisko krīzi kopš otrā pasaules kara Eiropā miljoniem cilvēku kļūst nabadzīgi, saslimst, zaudē savas darba vietas. Jāsaka, ka korona pirmām kārtām vismagāk uh, skar tieši cilvēkus ar vājāku veselību un uh, arī uh, Eh, Dienvidu Eiropa ir cietusi vairāk nekā, piemēram, Ziemeļa Eiropa. Ir ļoti labi, ka mēs parlamentā esam saliedēti un, un mēs gribam ar vairākumu pieņemt šo rezolūciju. Mēs nedrīkstam atkārtot eiro krīzes kļūdas, ir nepieciešams vairāk investīciju, nevis taupības programmu. Mums ir eh, tā vietā, lai visu privatizētu, ir jāinvestē vairāk naudas veselības aprūpē. Ir jābūt jābūt struktūrāli labākam, spēcīgākam ES budžetam. Fonderlajenas kundze. Nevajadzētu uh, tagad divus gadus, piemēram, piešķirt vairāk līdzekļus un pēc tam atkal šausmīgi daudz taupīt. Tā mēs pret šo krīzi nevarēsim pietiekami efektīvi cīnīties. Paldies, un tagad Šonkas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi pandēmijas drāma paradoxālā veidā var mums palīdzēt virzīties uz priekšu. Tas var ļaut saprast, kas neiet kā nākas Eiropas Savienībā. Polija, starp citu, ir izstrādājusi stratēģisku. Mums eh, jāņem vērā arī valsts atbalsts, eh, jārunā arī par attiecībām starp valstīm, kas reizēm maitā mūsu kopējo tirgu, kur ir nodokļu paradīzes, un tad tas arī ir uh, liels, uh, teiksim, naudas avots, kur uh, to, mēs to varētu rast. Mums tā ir iespēja piešķirt aizdevumus, bet mēs nedrīkstam aizmirst par kohēziju, par transporta nozari, par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, par lauksaimniecību. Tas arī būs jautājums, no kā būs atkarīgs mūsu nākotnes panākums. Paldies Šonkas kungam. Tagad minūte kontūras kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Roberts Šūmanis pirms 70 gadiem teica, ka Eiropas Savienība netika radīta vienā rokas rāvienā. Mēs runājam par ļoti daudziem sasniegumiem un arī par solidaritāti, par de facto solidaritāti. Šie vārdi ir ieguvuši pavisam jaunu aktualitāti šobrīd. Mēs atrodamies krustcelēs, mums ir jādomā, pa kuru ceļu iet tālāk. Mēs nedrīkstam apdraudēt pēdējo 70 50 gadu sasniegumus. Mums jādomā par etniskām, nacionālām interesēm, par prioritātēm, par ekonomikas atveseļošanu un arī eh, jāparūpējas par vājākajiem. Mums ir jādomā par vērienīgu atveseļošanās plānu, uh, un uh, jāpalīdz pirmām kārtām tiem, kam klājas vissmagāk. Mēs nedrīkstam uh, iedzīvoties jaunos parādos. Un nevajag pieļaut, lai tikai bagātnieki diktētu šeit uh, darāmo, lai viņi pasūtītu mūziku. Ir jābūt patiesai demokrātijai, lai varētu parūpēties par Eiropas atveseļošanos. Paldies, kontūras kundzei, tagad Begana kundze. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, atvesļošanās fonds būs būtisks. Šim fondam jābūt spējīgam, lai izdot, emitēt obligācijas, finan, gūt finansējumu tirgos un uh, par summām uh, 1500 līdz 2000 miljardu eiro, bet it īpaši palīdzēt um, Eiropas uzņēmumiem ne tikai piešķirt aizdevumus. Eiropas eh, budžetam jādod garantijas un atbalsts šim fondam, lai eh, jāpanāk, lai šis fonds būtu pieejams ātri, nevis gaidīt ilgas sarunas. Un arī uh, septiņu gadu budžetam uh, jāmainās, ņemot vērā jauno situāciju. Mēs piedāvājam pievienot Covid ietekmes indeksu uh, kā kritēriju piešķirot Eiropas fondu līdzekļus, strum, instrumentu, ko izmantot, lai uh, palielinātu Eiropas Savienības fondus uh, tiem, kas, kas vairāk cieta cietuši. Un e, līdzfinansējumam jāsasniedz 90-95% līmenis. E, dārgie kolēģi, Eiropas vēsture māca, ka ikviena krīze ir arī iespēja, ja to pārvalda pareizi. Tagad, 70 gadus pēc Šumaņa deklarācijas, mums ir šī iespēja, pienākums un it īpaši gods noformulēt bezprecedenta atbildi, kas atbilst mūsu pilsoņu gaidām un apvienot Eiropu. Parādīsim pasaulē, ko mēs varam izdarīt visi kopā. Paldies! Paldies, Begins kundzei. Tagad pusotra minūte Angelikai Nīblerei. Paldies, priekšsēdētāji! priekšsēdētāja vietniekungs, dārgie kolēģi, jāsaka, ka koronavīrus ir patiešām tāds vēsturisks izaicinājums, un eh, domājot par to, mums ir arī jāpieņem atbilstoši DFS. Es gribēju arī tagad padalīties dažās pārdomās. Pirmām kārtām jāsaka, ka mēs nedrīkstam aizmirst nākotni, kas mūs sagaida pēc krīzes. Ir jābūt investīcijām, izpētē, digitalizācijā, inovācijās un arī zaļā kursa īstenošanā. Tam visam ir jāatrod sava vieta jaunajā budžetā, it sevišķi koronas vīrusa dēļ. Otrām kārtām ir jāparūpējas par tādu atveseļošanos, ko ir iespējams finansēt, un dalību valstis to nedrīkstēs izmantot, lai aizlāpītu budžetu caurumus. Ir jāparūpējas par um, ekonomikas atveseļošanu. Uh, un arī iedzīvotāju dzīves uzlabošanu. Trešām kārtām, protams, lai to visu garantētu, ir jābūt caurskatāmībai un demokrātiskai Eiropas parlamenta kontrolē, kā tiek izmantoti līdzekļi. Protams, sākumā gribētos eh, rīkoties tā ātri un impulsīvi, tas ir liels kārdinājums, bet šajā situācijā sevišķi jāatceras tās milzīgās summas, par kurām tiek spriests, arī parlamentam ir jāveic demokrātiskā kontrola pasaule. Tādēļ es vēršos pie komisijas un arī pie padomes lūdzu atļaujiet savu vārdu šeit teikt arī Eiropas parlamentam. Paldies, Nīblers kundze, un tagad pusotra minūte Fernandes kungam. Muchas gracias, presidente. La... Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisijai 6. mājā vajadzēja piedāvāt to, kā tiks atjaunināts daudzgadu finanšu schēma, kā arī jāpiedāvā parlamentam spēcīgs atgūšanās plāns, bet komisija to nav darījusi, un tagad jūs prezentējat dažus punktus, Tāpat laikā sakāt, ka līdz mēneša beigām nebūs šī plāna. Gribu teikt komisijai, ka tas vispār nav pieņemami. Tas nav pieņemami vēl jo vairāk tādēļ, ka Eiropas parlaments ir apvienojies gandrīz ar vienprātību. Esam izstrādājuši kopīgu rezolūciju, gribam ātru, solidāru Eiropas atbildu šo krīzi. Lai tur būtu iezīmēta skaidra atgūšanā stratēģija vismaz 20 miljonu eiro apmērā arī finansējot kopīgo Eiropas padomi, lai atjauninātu reālo ekonomiku ar tiešajiem pārst pārnesēm. Un tad arī gribu teikt, ka komisijai vajadzētu atturēties no tā, ka piedāvājat mums dažādas izdomātas multiplikātorus, jo tas mazina uzticamību ne tikai komisijā, bet visā Eiropas projektā. Un visbeidzot, prāsa no komisijas to, lai netiktu gaidīt padomas reakcija, lai parlamentam jūs piedāvātu savu priekšlikumu. Uh, Un tad kopā mēs pēc tam varam vest sarunas ar padomi. Tas ir labākais veids, kā strādāt. Paldies! Paldies! Un tagad divas minūtes Verhofstata kungs. Priekšsēdētāja kungs man jāsaka, kāpēc Fondelainas eh, kundzes uzstāšanās. Es redzu tikai biznesu kā parasti Un es ceru, ka es kļūdos, bet eh, es skatos pirmos komisijas eh, dokumentus. Tas ir vienkārši viss kā parasti. Jā, nu, eh, pakotnes, citas lietas, pavairot un pavairot. 45, nu, teiksim, pat palielināt pat 45 reizes. Tas pat, tas pat varbūt eh, nav eh, Jēzus un eh, Bībeles cienīgi. Es nezinu, kā acīm redzot, komisijas pieeja ir tāda, ka tas ir tipiski, ka tā tas darbojas. Nu, Un šeit nu, vēl tiek prasīts gar, gar, vairāk garantiju no dalību valstīm. Visām dalību valstīm būs deficīts, būs parāds. Jūs nedrīkstat palielināt vēl no dalību valstīm prasīt vairāk. Mums ir jārada kaut kas jauns, jauns instruments, pašu resursi. Tas nav nekas Eh, pavisam jaunizgudrots ir jābalstās uz pašu resursiem. Eh, teiksim, muitas nodokļi, tagad mēs piedāvājam digitālo nodokli, eh, piesārņotāju nodokli. Un tad Eh, tas, nu, savulaik 80. gados mēs eh, piekāpāmies Margaretai Tečerai, bet mums ir jāizbeidz šāda veida nedemokrātiskas procedūras. Šis ir īstais brīdis, lai to izbeigtu un radītu reālu finansēšanas instrumentu. Netik daudz uh, problēma ir tā, uh, kā mēs uh, to visu tērēsim. Eh, jautājums, kā mēs visu to vadāsim. Un Šefkoviča kungs, rīt ir jāprasa jauns risinājums nekā tas, kas ir aprakstīts šajā rezolūcijā. Paldies Ferhofstata kungam. Tagad pusotra minūte eh, Rinaldī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Lieliskais paziņojums no Eiropas Savienības puses, lai cīnītos ar pandēmiju. Un šeit milzīgi iz, mil, mil, milzīgie izdevumi, kas sasniedz vairāk nekā 2% no e IKP, uh, nāk par, kā maks sloks mūsu sistēmām. Un Tagad šis atvesaļošanas fonds runā tikai par to, kā finansēt, kādas būs garantijas no Eiropas Savienības budžeta 1,7% IKP apjomā. Eh, un eh, komisijas eh, pārstāve, komisāre Joro teica, ka minētie datumi ir pārāk ambiciozi. Un arī tad, kad mums ir nepieciešams atrast finansējumu, piedāvājums 2014. gadā eh, no Junkera puses ar savu slaveno plānu, eh, un tad galu galā eh, šis atvesļošanas fonds būs tāda rupja kopija visam iepriekš bijušajam. Un Tagad mēs vienkārši zaudējam dārgo laiku, un mūsu Eiropas pilsoņi un uzņēmumi ir vispār vienkārši neizturamos jau apstākļos. Un tad jautājums, kur tad mēs ņemam visus šos instrumentus, kas ir, um, teiksim, miera laikos pat nav atrodami. Nepieciešams pieņemt unikālus instrumentus, ar, no, arī no ECB puses ir jārīkos. Runātājs tiek pārtraukts. Liels paldies Vīnaldī kungs! Un eh, tagad eh, Kormāna kungam viena minūte. Dārgie draugi, mēs zinām, ka budžeta jautājums nekad nav grāmatvedības, bet tas ir politisks jautājums. Un krīzes apstākļos tas vēl jau vairāk ir jautājums, kas nosaka visus pārējos. Saskaroties ar pandēmiju, Eiropas ekonomiskā nespēja ir acīm redzama. Un Mēs nevaram neviens de, deputāts uh, nedrīkst atkāpties no demokrātijas. Uh, Eiropa nedrīkst kļūt par uh, uh, vietu, kur nav pašu resursu. Realitātē mums nepieciešami šie politiskie ieroči, lai rīkotos steidzamajā sociālās krīzes, klimata krīzes apstākļos un palīdzētu ekonomikai. Mums ir nepieciešami pasu, pašu resursi, lai finansētu rekonstrukcijas plānus. Uh, un apliekot citas starpā finanšu darījumus un CO2 emisijas ar nodokli. Nepieciešams radīt līdzekļus, lai īstenotu taisnīgu pārēju, izmantojot pašu resursus. Paldies e, Kormāna kungam. Un tagad e, Džambatska kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, kolēģi. Ir skaidrs, ka šī krīze prasa pārstruktūrēt mūsu finanšu satvaru. Bet visi mēs uzskatām, ka varam eh, šeit eh, ieviest jaunus nodokļus. Nē, bet Eh, mums jāizvairās no papildus birokrātijas gan valsts, gan Eiropas līmenī. Eh, mēs runājam par zaļo kursu eh, un citiem instrumentiem. Tas viss var iznīcināt darba vietas Eiropā. Zaļais kurs ir Ķīnas interesēs, un rūpniecība joprojām tiks pārvietota uz Ķīnu. Pilsoņiem Eh, ir vajadzīgs, lai mēs nestrādātu pie šīm dīvainajām idejām, zaļā kursa un tam līdzīgi. Es nezinu, eh, eh, kāpēc mēs tā gribam palīdzēt Ķīnai, kas izplata šo vīrusu. Paldies! Minūte, Paldies! Tagad Botengas kungs uz minūti. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Jā, ir uh, nepieciešami līdzekļi, investīcijas, bet kas par to visu maksās? Mums ir jāpievērš tam vairāk uzmanības, bet es atradu naudu, tās ir labas ziņas. Mums ir jāpalūdz varbūt, uh, lai vācu darba ņēmējs um, finansē itāļu miljardieri, kas, piemēram, Nīderlandē ir uh, pasaules paslēpis savus līdzekļus. Uh, Louis Vuittons, uh, Bernārs Arno, viņam ir 70 miljārdi eiro. Un uh, Zāras īpašniekam ir 50 miljārdi eiro. Nu, ko ar to visu darīt? Man nav nekādu um, priekšstatu. Uh, Un arī uh, Lufthansa eh, vēlas atlaist ļoti daudzus cilvēkus. Lufthansas izpildirektoram ir desmit miljardi. Nu, lūdzu, uzliksim korona nodokli uh, lielajiem īpašumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka darba ņēmēji kļūst aizvien nabadzīgāk un miljardieri turpin iedzīvoties. Par ko, uz ko mēs vēl gaidām? Paldies! Paldies, Butengas kungs! Un tagad pusotra minūte Oliveris kungam. Ah, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Krīze ir uh, arī mazinājusi debāšu aktualitāti par daudzgad finanšu schēmu. Mēs par to ļoti aktīvi debatējām dažus mēnešus atpakaļ komisijas priekšlikums vairs nebūs tikai Eiropas komisijas priekšlikums. Tie būs arī tie resursi, uz kā balstīsies atjaunošanās, atkušanās fonds, Eiropas obligācijas. Uh, mm, tām būs jāfinansē šis atgūšanās fonds. Tādējādi nu, e, budžetam ir jābūt e, lielam, vismaz 10% no Eiropas Savienības IKP. Nu, tad šīs debātas par to, vai budžetam jābūt virs 1% vai zem, tas ir smieklīgi. Un mēs redzam, ka situācija prasa rīkoties pilnīgi citādāk. Tāpēc ir jāizvērš plašākas debātas, kā komisija. Yeah varētu apvienot jā, tik lielu budžetu, ja pašu resursi, kā to atgādināja vairāk kolēģi, ja pašu resursi nav, nav mobilizēti, nav arī tās atsmie pašu resursu notei, nodokļi nodokļi zaļajā kursā, lai nodokļi samazinātu nevienlīdzību varētu pieņemt tādus nodokļus, kas valstīs ļoti efektīvi darbojas. Līdz šim debates nav bijušas pietiekami aktīvas attiecībā uz Eiropas nodokļu sistēmu. Eiropas parlamentā ir jāuzsāk šīs debates. To nedarīs padomu. Tas ir jādara tagad vai nekad. Paldies! Paldies Oliveres kungam. Tagad pusotra minūte Delī kungam. Uh, vielen Dank, Herr Präsident. Uh, a következő többéves pénzügyi keret kulcsfontosságú szerepet játszik gazdasági. Paldies, priekšstādātā kungs. Šis brīdis ir būtisks ekonomikas atveseļošanai. Mums jābūt pietiekami ambicioziem, ņemot vērā krīzi būs nepieciešams rīkoties no Eiropas komisijas puses, izstrādājot atveseļošanas plānu. Uh, kohēzijas politika, lauksaimniecības politika. Tas viss jāņem vērā. Kohēzijas politika ir būtisks Eiropas Savienības instruments, eh, un visām dalību valstīm nepieciešams, lai fondu līdzekļi tiktu izmantoti elastīgi kā Ungārijas deputāts es uzmanīgi raugos uz to, kā tiks sadalīti šie fondu līdzekļi. Un kohēzijas politika veicina dalību valstu attīstībai, un Ungārijas ekonomikas pieaugums, pateicoties tā, bija 5%. Tika radītas jaunas darba vietas, un es ceru, ka jaunie risinājumi to neapšauba, neapšaubīs. Nedrīkst būt nekādi morālas dabas riski eh, ne saistībā ar atvesļošanās plānu, ne attiecībā uz krīzi visām dalību valstīm jāpalīdz atkarībā no to vajadzībām. Paldies! Paldies, tagad Tanga kungs uz minūti. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, atkal uh, izkļūt no šīs krīzes. Mums ir vairākas iespējas. Uh, Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka ja viena valsts ir grūtībās, grūtībās ir visas valstis. Nevajag mēģināt uh, uzvelt vainu kādam citam. Ir jābūt atbalstam, ir jābūt solidaritātei. Otrām kārtām - atveseļošanās Eh, kas ir domāta videi un cilvēkiem ilgtspējīga atveseļošanās, lai investīcijas eh, nenāktu par ļaunu cilvēkiem un videi. Un jāsaka, ka uz spēcīgākiem pleciem ir jāliek smagākās nastas, ir jābūt arī lielo bagātību nodokļiem eh, lielākajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā, lai būtu la labāka solidaritāte. Tās ir trīs iespējas, kā izkļūt no krīzes pēc iespējas iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Tanga kungs! Kerno kungs tagad uz minūti. Prezident, liebe kolēģi! Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es domāju, ka pirmām kārtām mums ir jādomā, kā Eiropas līmenī tik galā ar šo krīzi. DFS ir jābūt stabilai un, protams, uh, ir jāpadomā arī par tādām programmām, kam ir šī Eiropas papildu vērtība. Mēs pilnīgi visu naudu nevaram ieguldīt tikai un vienīgi atveseļošanās programmās kā šos līdzekļus tērēt. Tās ir milzīgas summas. Es domāju, ka digitalizācija ir viena no atbildēm. Tā ir ļoti daudziem cilvēkiem palīdzējusi krīzes laikā. Tādēļ ir jāiegulda vēl vairāk līdzekļu digitalizācijā, lai mēs kļūtu konkurētspējīgāk šajā plāksnē. Bet es nedomāju, ka jauni nodokļi būtu pareizā atbilde. Jāsaka, ka arī digitālais nodoklis novedīs pie tā, ka e, Trumps uz to reaģējas atkal ar jaunām nodevām, jaunām muitām. Tas mums katrā ziņā nepalīdzēs. Mums ir nepieciešams tāds budžets, kas investē nākotnē un līdzekļus piešķir tikai tiem, kas ievēro tiesiskumu principus Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad Marijāni kungs uz minūti. Jā, paldies. 2020. gada maijā eh, Lombardijā, Beļģijā, Elzasā, Spānijā Eiropieši runāja vienā valodā un uh, pieminēja vēsturiskos notikumus. Šāds Mišēls sacīja, ka mēs priecājamies par kopīgo atjaunošanas ceļa kārti, jā, deklarāt uh, šis paziņojums, kas liekas uh, nekaunīgs, ņemot vērā, kā no, nu, ir bezdarbs un liela nabadzība. 500 miljardi eiro šim plānam. Tas ir daudz mazāk nekā ASV, bet mēs arī, kā teica citi kolēģi, nesam neko konkrēti dzirdējuši. Kas ir šī ceļu kārte? Uh, speciālie fondi ar birokrātiju administrāciju noteikti jau daži fondi būs liederīgi, jā, bet, nu, metode nekad nav efektīva, jo nepareiz nepieciešamo elastību metode nebūs efektīva, jo tā darbosies tieši tā kā līdz šim, noslēdzot Eiropu tehnokrātijā. Paldies, paldies, Marijānī kungs un tagad uh, Hānkungs kundze. Hāmas kundze. Paldies, dārgie kolēģi! Ja mēs runājam par atveseļošanos pēc korona krīzes, mēs nedrīkstam līdzekļus ieguldīt novecojušās struktūrās. Mums ir patiešām jāveido jaunas ekonomikas pamati, ir jābūt spēcīgam atveseļošanās plānam, ir nepieciešams zaļais kurs kā tāds fundaments. Mēs redzam, cik trauslas ir mūsu ekonomikas ekonomikas. Mēs nerunājam par milzīgiem uh, autonozars uzņēmumiem un avio kompānijām. Mēs runājam par MVU, ir jāizmanto aprits ekonomikas principi, energo un resursu efektivitāte. Ir jāprūpējas par tādu stratēģiju, kas īsteno zaļo kursu, dekarbonizāciju un domā par to, kā klājas katram Eiropas pilsonim. Mums ir patiešām lieliska iespēja sagatavot visas nepieciešamas nepieciešamās pārmijas, lai radītu tādu Eiropas ekonomiku, kas būtu zaļa un draudzīga visiem, gan iedzīvotājiem, gan videi, un arī ilgspējīga. Paldies, un tagad Kužmieku kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es esmu balstījies uz vairākiem punktiem savā runā. Pirmām kārtām vēlētos uzsvērt, ka ir jāturpina finansēt kohēzijas politika. Tas ir visefektīvākais veids, kā samazināt joprojām pastāvošās atšķirības starp valstīm un reģioniem. Otrām kārtām gribu pieminēt kopīgo lauksaimniecības politiku. Uh, Mūsu lauksaimnieki arī krīzes laikā ir rūpējušies par pārtiks nekaitīgumu. Tādēļ ir jāturpina atbalstīt KLP, piešķirot tai vairāk līdzekļu, jo mūsu lauksaimniekiem arī tagad ir grūti laiki. Trešām kārtām atveseļošanās instrumentam ir jābūt balstītam uz subsīdijām, nevis um, aizņēmumiem. Daudzas valstis, it sevišķi Eiropas dienvidos, nevar atļauties iedzīvoties vēl lielākos parādos. Ceturtām kārtām ir augstu jāvērtē šie komite, komisijas priekšlikumi par valsts palīdzības sniegšanu, bet arī šeit sistēmas ir ļoti atšķirīgas dalību valstīs. Tas varētu radīt uh, problēmas vienotajam tirgum. Paldies, Montserrat kundze, uz pusotru minūti. Gra gracias. Lielas paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! 70 gadus atpakaļ Šumans uh, iedzīvināja Eiropas Savienību pēc smaga kāra. Tagad mūsu ienaidnieks ir vīrus, protams, ka individuāli un novēlot reaģējam, taču tagad esam mācījušies no kļūdām, esam tagad visi vienoti, mēs esam pārvarējuši ideoloģiskās un fiziskās robežas, apstiprinot rezolūciju, kas apmierina to, ko sagaida pilsoņi no mums vieno vienotību un nevis šķelšanos. Tās ir signāls padomēji. Pandēmijas rezultātā esam zaudējuši tūkstošiem cilvēku. Daudz cilvēku ir bezdarbā, MVU bankrotē. Tāpēc mums ir jāpaturprātā tas, kā mūsu rezolūcija skar pilnīgi visus eiropiešus. Tāpēc mums ir jābūt atbildīgiem resursu izmantošanā. Mums uz priekšu ir jāvirza eiropieši. Nevienu nevaram atstāt novārtā. Nevaram atļauties īstenot atsevišķus politiskos plānus. Atjaunošanās plānam ir jāpaceļ Eiropa 21. gadsimta uzdevuma ozona augstumos. Covid ir pātrinājis mūsu pārveidošanos. Mums ir jāvada digitālā pārveida, lauksaimniecība, jāatbalsta zaļā ekonomika, veselības nozare. Uh, nekad neatsakoties no brīvības, solidaritātes, līdztiesības. Pilsoņiem ir jābūt no jauna lepniem par to, ka viņi ir Eiropieši, viņi piedara Eiropai, kas viņus aizsargā un veicina attīstību. 70 gadus atpakaļ to darīja Šumans, šodien tas ir jādara mums. Paldies! Paldies, Monserats kundze! Un Benifē kundze lūdzu uz minūti, kungs uz minūti. Lūdzu, mikrofonu ieslēdziet! No, micro, micro. Yet, now. Ok. Questa volta... Šoreiz Eiropas Savienību nav pavadījusi mēnešus, lai jau, uh, tikai runātu un runātu, ir ļoti ātri reaģējusi, lai iztērētu naudu, lai apkarotu vīrusu. Tagad jāspēr solis tālāk ar finansiālo atjaunošanās plānu, ko finansē obligācijas un uh, pašu resursi. Nosūtām skaidru signālu pasaulē. Eiropa ir vienota, uh, konsekventa. Mēs iestājāmies par savām brīvībām, principiem ja mēs uh, nevar mobilizēt tūkstošiem eiro valstīm, ne, kam tas ir nepieciešams, tad nezaudēsim tikai solidaritāti, bet arī kopīgo nākotni, jo neviens, pilnīgi neviens nevar dzīvot labklājībā, ja uh, krīt vienotais tirgus un uh, viena pati valsts nevar uh, atbalstīt savu ekonomiku, kamēr citi ir bloķēti tikai vienoti, mēs varam virzīties uz priekšu, nepārkāpjot pamatprincipus, uz kā balstās aizsargās mūsu Eiropas Savienību. Lielas paldies! Paldies, Benifei kungs! Un tagad šās telkungs uz minūti. Godātais priekšsēdētāji kolēģi, Eiropas parlamentam ir jāspēlē svarīga loma ek sociāla-ekonomiskajā atgūšanā, arī sarunās par daudzgada eh, finanšu schēmu, ko mēs gribam ļoti spēcīgu šajā krīzē. Daudzgadu budžets Eiropas Savienībā. Tam ir jābūt lielam, uzticamam, ambiciozam, solidāram. Te ir jāparedz jauni pašu resursi, ir jāparedz uh, arī liela investīcijas kapacitāte runājot par atgūšanās plānu, tas ir jādara ar atjaunošanās obligācijas eh, obligāciju starpniecību ir arī jābūt līdzsveram starp subsīdijām un eh, aizņēmumiem. Kolēģi, šīs krīzes rezultātā mums ir jāvirzās ilgtspējīgas ekonomikas virzienā, garantēt Eiropas Savienības neatkarību, arī aizsargājot strateģiskās intereses mums ir jā investē nākotnē, ņemot vērā strateģisko reindustrializāciju un zaļās investīcijas vairāk kā jebkad agrāk Eiropas Savienībai jāstrādā pie izturīgas, solidāras, ilgspējīgas nākotnes. Paldies! Paldies, Šastelkungs! Un tagad to vēl jērī uz pusotru minūti. Paldies! Paldies. Esmu kā itāliet ļoti vīlusies par Eiropas pieņemtiem pasākumiem, lai varētu atbildēt uz ekonomisko krīzi pēc Covid. Pasākumi nav pietiekami novēloti un ļoti riskanti arī mūsu valstī. Neaizmirsīsim, esam neto maksātājs Eiropas Savienībā, esam vienmēr bijuši solidāri arī pret citām valstīm. Atjaunošanās plāns jā ir izņēmums, bet skaidrības nav par īstenošanas modalitātēm. Mēs tikai zinām, ka ka šī, šos fondus saņemsim tikai nākamgad, tas būs par vēlu. Ir nepieciešama tūlītēji resursi un nevis aizdevuma formā, jo aizdot naudu tiem, kuriem zinām, kas nevarēs atmaksāt, tas nav nekāds mīlestības, ne solidaritātes žests, bet tikai oporti, oportunisms tad uh, esat jā, garantējuši to, ka nav nepieciešama kondicionalitāte, bet uh, bija nepieciešama divu nedēļu sarunas Eirogrupā un Itālijā. Mm, Itālijai vajadzēs atmaksāt 4 miljārdus eiro gadā, būs samaz, tiek samazināta labklājības sistēma. Uh, Bet Itāļi vairs neusticas šai Eiropas Savienībai. Nu, pierādiet pretējo, jo mēs negribam būt šeit pēc dažiem gadiem ar komisijas priekšsēdētāju, kas plenārsēdē atvainosies par to, ka ir piemērota taupība tā, kā tas jau savulaik notika attiecībā ar mūsu grieķu draugiem. Paldies, Tavaļērī, kundze. Un tagad Urtas un kungs uz minūti. Paldies priekšsēdētāja Eiropa pašlaik atrodas vēsturiskās krustcelēs, vai nu mēs kopā atrisinām pandēmiju, vai arī mūsu iestādes ļoti riskē iet bezdebeņu virzienā, un te mēs nevaram riskēt ar integrāciju. Tā šis arī nav brīdis, lai mēs uh, tagad katrā valstī uh, malētu Eiropu melnu. Nē, mums ir. Uh, jābūt vienotiem. Parlamentam ir jārunā vienā balsī, ir jābūt atjaunošanās fondam 2 miljonu eiro apmērā, lai nebūtu lielāks sloks uz nacionālo budžetu, jāmobilizē pašu resursi, lai varētu atmaksāt šo naudu, ne tikai procentu likmes. Esmu satraukts dzirdot komisijas priekšsēdētājs sacīto, viņi neko mums nepastāstīja. Izskatās, ka te būs kaut kādi privātās naudas mobilizētāji ar kaut kādiem mul multiplikatoriem. Priekšsēdētājs kundze, nu šis ir vēsturisks brīdis, lūdzu lasiet mūsu rezolūciju, par ko balsos balsosim šonadēļ. Paldies, Urtis un kungs. Droisen kungs. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka man grūti piekrist vairumam no kolēģu teiktā par DFS un atvesarošanās plānu. Protams, ir nepieciešama solidaritāte. Kohēzijas fondu tādēļ ir jāizmanto daudz mērtiecīgāk un citādāk nekā līdz šim. Uh, Bet eh, ko tas viss nozīmē? Milzīgi parādi, milzīgs budžeta pieaugums. Jāsaka, ka šīs tendences eh, nozīmēs tādu transferu savienību un eh, visa šī, viss šis līdzsvars vienkārši sašķobīsies. Eiro obligācijas, korona obligācijas varētu būt labs instruments, bet mēs, ņemot vērā eirozonu, esam zaudējuši vienu no labākajiem instrumentiem iespējām, proti devaluēt um, paši savas nacionālās valūtas. Es lūgtu uh, komisiju um, konsultēties par jaunām iespējām, un tas būtu patiešām prātīgāk nekā jūsu šodien demonstrētie priekšlikumi. Paldies! Paldies, Raisena kungs, un tagad Belamī kungs uz pusotru minūtu. Godātais priekšstādātāja kungs, jebkāda krīze kaut ko atklāja, un šī nav nekas cits. Eiropas Savienība iziet no šīs krīzes sajūtot savu trauslumu. Šodien mums vajag reaģēt un priekš tā īstenot patiesus solidaritātes līdzekļus. Šīs debates par budžetu un atvesļošanas uh, plānu uh, Nu, mēs izmantojam daudz skaļu vārdu, daudz skaitļu, bet kam tas kalpos? Visi šie līdzekļi, kas tiek gaidīti. Kā mēs varam būt liederīgi? Tas ir tas jautājums, ar ko mums jāsāk šajās debatēs. Mums vajag rēģēt ātri, un tāpēc es brīnos, kāpēc mēs tik daudz runājam par DFS, kaut arī no mums sagaida ļoti ātru atveseļošanās plānu. Eh, kā var rīkoties eh, tūlītēji uzņēmumi, ja mēs runājam tikai par šo septiņgadu plānu? Dārgie kolēģi, mēs gaidām rītdienu, lai celtu Eiropas Savienību, kas atbilst pusdienu apstākļiem. Mums nepieciešams celt Eiropu, kurā mēs atkal varēsim ražot to, kas mums ir vajadzīgs. Veidojot Eiropu, dalību valstīm būs iespējas dot maskas medmāsām un slim, ārstēt slimniekus. Tieši tas no mums tiek gaidīts. Tas ir liels izaicinājums visas Eiropas nākotnē, un es ceru, ka mēs atbildēsim šim izaicinājumam. Paldies! Paldies! Un tagad Van Bremta kungs vienu minūti. Dankjewel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs krīzes laikos man īpaši uzrunā šī Eiropā izplatītā solidaritāte, un šai solidaritātei vajadzētu atspoguļoties Eiropas saimnības politikā un atvesaļošanās plānā. Uh, Solidaritāte nozīmē gan sociālo, gan ekoloģisko taisnīgumu. Tam ir jābalstās uz Eiropas zaļo kursu un uh, tiesību sociālo pīlāru un solidaritāte ir nepieciešama, lai varētu arī īstenot šo vērienīgo investīciju plānu. Mēs pieprasām to Ševčoviča kungs. Tam ir jābalstās uz šīm eiro obligācijām vai vienalga, kā jūs tās nosauksiet, bet arī uz godīgu un solidāru nodokļu politiku eh, Eiropas Savienībā, jo tas ir pats svarīgākais. Liels paldies! Paldies, Vambrēmtes kundze! Torvalds kungs uz minūtu lūdzu. Eh, Tack så mycket, herr talman. Under de senaste veckorna... Paldies! Pēdējos mēnešos, pēdējās nedēļās eh, ir eh, bijis jautājums par solidaritāti Eiropā jāskatās, kā mēs reaģēsim, lai mūs, mums nepārvaltos pāri šī krīze un nenogremdētu mūs. Par to ir runa šodien. Par ko mēs debatējam? Par budžeta apmēriem un taisnīgs sadalījums slogiem, pienākumiem – neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienības budžets, kas ir 30 reizes lielāks, teiksim, nekā Bulgārijai, pat nav patiesi solidārs. Eh, tādas, nu, eh, vienkārši vajag, lai saprastu, ka šis budžets nav nemaz tik liels. Mums vajag radīt nepieciešamos savus pašu resursus kā tas jau ir bijis pagātnē. Tas ir vienīgais veids, kā atrisināt šo krīzi un citas krīzes. Paldies, Torvalda kungam, Olivier kungs. Paldies, priekšsētāja kungs. Es gribētu minēt kādu tabu jautājumu. Vācijas konstitucionālās tiesas spriedums, ar kuru to 5. maijā prasīja eh, no ECB atteikties no savām funkcijām. Es gribētu nerunāt par juridiskajiem aspektiem, bet par principiem, ko, no kā noved šis lēmums. Tas, tas ir ultimāts ar specifisko tradīciju, kāda, kādas pilnvaras ir Vācijā tiesā, un tad šeit ir suverenistiskas tendences apgalvojot, ka Eiropas Savienība nav federāla valsts un ka dalība valstis pašas var noteikt savus lēmumus. Nu, tad uh, komisija pēc tam uh, mehāniski atgādināja, ka Eiropas Savienības tiesības ir pārākas par valstu tiesībām. It kā ar to vienkārši varētu rezumēt Eiropas Savienības uzvedību saistībā ar Kosovu un uh, Maķedoniju, ar drāmu Itālijā. Uh, Tas būtu it kā braukt pretējā virzienā pa autostrādi pilnā ātrumā, neraugoties uz to, kas brauc pretī. Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies! Gēzes kundze uz minūti. Vorsitzender, Priekšsēdētāji, kolēģi, es augstu vērtēju faktu, ka Eiropas institūcijas darīs uh, kaut ko līdz šim nepieredzētu, uh, pārvērtīs šo krīzi jaunās iespējās un pār, parūpēsies par to, lai dalību valstīm būtu iespējas restartēt savus tautsaimniecības. Bet uh, kas tad šeit paliek otrajā plānā? Sievietes, sievietes strādā apdraudētos sektoros un tādos jomās, kur ir ļoti augsts bezdarbs. E, Tiek runāts par infrastruktūrām, par digitalizāciju un citām jomām, kurās strādā ārkārtīgi maz sieviešu. Un sievietes e, arī e, tagad ļoti daudz laika pavada mājās ar bērniem, jo skolas ir slēgtas. Es rēķinos ar jums, Fonderlajens kundze. Sievietes eh, to visā Eiropā arī dara. Parūpējieties, lai šī gaišā nākotne, kas eh, ir eh, domāta investīcijām, būtu vienlīdz gaiša gan vīriešiem, gan sievietēm. Paldies! Paldies, Gēzes kundze! Un tagad Zaļevskas kundze uz minūti. Niczący, e, szanowne koleżanki i koledzy. Ktoś tu... Um, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Daži teica šeit, ka mēs esam vēsturiskā brīdī pašlaik. Es teiktu, ka tas ir pēdējais brīdis, pēdējā iespēja, lai īstenotu šūmaņa ideju. Tas ir pēdējais brīdis, lai pateiktu pilsoņiem, ka mēs esam kopā ar viņiem. Pandēmija ir šeit pašlaik. Mums nav gads laika, nav divu gadu laika, nē. Tas tā nav. Kā mēs varam teikt cilvēkiem, kas ir Parīzes priekšpilsētās, kuriem nav ko ēst, cik daudzi no viņiem var pateikt, kuri, kuri ir vainīgi un tāpēc, ka palikuši bez darba. Mums nepieciešams pārstruktūrēt savu budžetu, savu DEF, DFS. Mums jāpalīdz saviem pilsoņiem. Tā ir solidaritāte, ko viņi no mums sagaida. Eh, un lūdzu, neprasiet no dalību valstīm maksāt vairāk, dot vairāk naudas. Mums jāatrod pašu resursu. Paldies! Paldies, Zaļievskas kundzei, un tagad Spirākī kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šefčoviča kungs, Fonderlajenas kundze šodien mūs iepazīstināja ar atveseļošanās instrumentu. Tas uh, rada pamatu cerībām, lai varētu investēt vairāk līdzekļu, tiecoties arī uz zaļā kursa īstenošanu. Tas ir jauns instruments. Uh, mums nācās krietnu brīdi pagaidīt, lai tās tiktu prezentēts, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka dalību valstīm rodas jauni parādi. Grieķija, mana valsts, ir cietusi jau tā ļoti smagi. Mums ir ārkārtīgi lieli ekonomiskie zaudējumi. Mums ir nepieciešamas subsīdijas. Un, e, protams, es ceru, ka rezolūcija tiks pieņemta ar pārliecinošu vairākumu, bet ir jādomā arī par citiem e, instrumentiem. Vairāk e, aizdevumu no ECB, kā arī zemākas e, procentu likmes. Jādomā, protams, arī par uh, dalību valstu veselības aprūpas sistēmu atbalstu. Tas ir eksistenciāls izaicinājums Eiropas Savienībai. Jāsaka, mēs visi esam uh, vienādā situācijā, ja vienotais tirgus uh, negūs panākumus un uzņēmumiem nebūs vairāk likviditātes. Uh, Ja nebūs patiesas solidaritātes, tad neviens nepārdzīvos šo vētraino braucienu, un mēs nevarēsim arī glābt nevienu uh, autoražotāju un nevienu darba vietu. Paldies, Laru Turūkungs, uz minūti. Madam Fonda. Fonda Lēnas kundze, tevīs dienu laikā Apmēram miljons pilsoņu jau ir parakstījuši avāzu vēstuli, sakot, ka viņi reiķinās ar jums, lai būtu patiesas klimata un nodarbinātības budžets. Kā budžeta referents, es domāju, ka risinājums ambiciozajam projektam ir finanšu darījumu nodokļu ieviešana. Kad es pērku telefonu, es maksāju 19% uz PVN. 19. Uh, pārtikai PVN ir tikai 5,5%, bet pat visnabadzīgākajām ģimenēm jāmaksā šie 5,5%. Savukārt tie, kas nopērk akcijas finanšu tirgos, maksā 0,0% nodokli. 0,0, vai viņi ir nabadzīgāki nekā nabagie? Protams, ka nē. Steidzami nepieciešams finanšu darījumu nodoklis. Jau 2011. gadā Barozu komisija piedāvāja projektu, eh, kas varētu šodien eh, radīt jau 57 miljardus gadā. Neraugoties uz Brexitu, neraugoties uz krīzi, 57 miljardi katru gadu. Tas ir desmit, vairāk, desmit reizes vairāk nekā digitālais nodoklis ir laiks, lai finanšu tirgi palīdzētu klimatam un nodarbinātībai. Paldies! Paldies Laruturu kungam un tagad Kovarik kungs uz minūti. Děkuji, pane předsedající, vážený pane místopředsedo Evropské. Paldies, priekšsēdētāji. Um, priekšstādātājs kundze, globālā pandēmijas krīze, ekonomiskā krīze prasa, lai mēs ātri rēģētu. Eiropā mēs debatējam par jauno budžetu. Un tur, tur ir jādod atbilde. Mums jākoncentrējas uz programmām, kas darbojas. Piemēram, stingra kohēzijas programma. Mums jākoncentrējas uz investīcijām. Es sveicu komisijas priekšlikumu par jaunām investīciju programmām, kas būtu stingrākas, bet mums jākoncentrējas arī uz to, lai eh, palīdzētu mazajā, mazajiem uzņēmumiem, turisma sektoram, jādomā arī par reģioniem, inovācijām, digitālajām tehnoloģijām un jāpadara stiprākas visas iespējas iekšējā tirgu. Mēs mm, mums ir jāizmanto šīs iespējas. Paldies, Paldies Kovarika kungam. Pusotra minūte Borģijas kungam. I burokrati di Bruxelles sono maestri. Briseles eh, birokrāti eh, runā par mazām summām, kas ir miljardi eiro. Eh, un tagad nu, tas nav, nenāk no mūsu kabatas bet Financial Times viedoklis par atvesaļošanās fondu. Eh, tad, kad pašlaik pilsoņi un uzņēmumi cer uz kaut ko, uz ātriem risinājumiem, eh, bet mēs eh, redzam ilūzijas, signāli šajā sanitārās krīzes laikā, tātad miljardi, kas nāks no Eiropas iestādēm šajā grūtajā laikā, uh, kāds rīkojas groteskā veidā e, un e, vienkārši tiek piedalās sēdēs, Eiro grupas un Eiro padomjas sēdēs. Bet reiz par visām reizēm vajadzētu kaut ko darīt, atteikties no dogmatiskajiem Eiropas Savienības principiem, e, runāt par stabilitāti, izaugsmi, tas, kas nav piemērojams krīzes apstākļos. Un Šarla Mišela secinājums kurš runā par to, ka nepieciešams palielināt Savienības strateģisko autonomiju, eh, bet praksē mēs tikai speram soļus atpakaļ, piemērojot liberālismu un atsakāmies no tā, kas mums jau daudz gadu garumā bijis jādara. Muito obrigado, caro colega, dou agora a palavra. Paldies. Tagad došu vārdu Mūsu kolēģim Vaicam minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka mēs visi piedzīvojam kopīgu krīzi Eiropā, un tas ļauj prognozēt, kas uh, nāks tālāk, ja mēs uh, turpināsim padziļināt klimata krīzi. Ja dalību valstu valdības izmanto šo situāciju, lai piemirstu klimata politiku, lai padarītu to vājāku, es jums varu pateikt, jums būs jāatbild nākamo paudžu priekšā. Un šī krīze uh, pierāda, parāda, eh, cik svarīgas ir eh, labi finansētas veselības aprūpas sistēmas un eh, ka ir tieša korelācija starp veselības aprūpas problēmām un mirušo skaitu. Mums ir nepieciešama laba, stabila veselības aprūpa, un kas var man oponēt, īstenībā nav um, guvis man kādu mācību no šīs krīzes. Paldies, un tagad uzstāsies Šārlīs Vaimers lūdzu. Thank you, speaker. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzi eiropieši šķiet um, nepazīst uh, ķīniešu rituālu uh, kau-tau. Tas uh, nozīmē izrādīt pārāk daudz cieņas pret kādu, kas atrodas augstākā amatā. Jāsaka, ka bija milzīga dezinformācijas kampaņa Ķīnā, un Eiropas Savienība sākumā ticēja visam Ķīnas teiktajam padomē tika runāts par Uhaņas vīrusu, bet neviens nepieminēja ne Ķīnu, ne komunistu partiju, ne arī starptautiskas izmeklēšanas nepieciešamību. Ķīnas komunistu partija slēpa šo pandēmiju, viņi vienkārši noslēdza uhaņu un citi cilvēki, eh, kas jau bija inficēti, vienkārši devās uz Ņujorku un Milānu, uz citām pilsētām. Nu sāciet beidzot rīkoties. Paldies! Paldies! Tagad Andrejs Kovačovs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir solidaritātes savienība gan eh, labos, gan sliktos laikos. Es gribētu, lai eh, valdību vadītāji jau tagad demonstrētu solidaritāti. Mums ir jāpalīdz tām nozarēm, kas ir cietušas vissmagāk, piemēram, transportam un turismam, bet ne uz. Um, uh, kohēzijas politikas rēķina. Mums ir jābūt um, ambiciozākiem, mums ir jāpiešķir vairāk līdzekļu atveseļošanās fondam. Mums ir eh, jāsaprot, ka nedrīkst ciest kāda politika atveseļošanās um, rezultātā. Mēs nedrīkstam uh, jaukt savu nākotni. Uh, Šefčoviča kungs, es vēršos pie jums, es vēršos arī pie Fonderlajenas kundzes. Lūdzu, uh, uzrunājiet mūsu pilsoņus televīzijā tiešā veidā, paudiet savu solidaritāti un līdzjūtību, iepazīstiniet viņus ar šiem panākumiem, pasākumiem. Mēs nedrīkstam ļaut, lai konspirācijas teorijas šķeltu mūsu pilsoņus. Paldies! Tagad. Nils Uršakovs lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, jā, miljārdu tērēšana, tie, tā ir Eiropas Savienības nodokļu maksātāja nauda. Mums tas ir jāizmanto lietpratīgi, atbalstot modernu ekonomiku, digitalizāciju, tehnoloģijas. Un dažreiz nevajadzētu uh, būt pārgalvīgiem. Es esmu no Latvijas. Uh, Eh, no Baltijas valstīm. Mēs esam jau 90. gados piedzīvojuši milzīgas. Uh, ekonomiskās pārmaiņas, pārējot no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku. Mēs ļoti daudzas jomas uzbūvējām pilnīgi no nulles, un bija jomas, kas pilnībā sabruka, un desmitiem tūkstoši latviešu tādēļ zaudēja savu darbu un nevarēja vairāk reintegrēties darba tirgū. Viņi bija ieguvuši labu izglītību, bija ieguvuši darba pieredzi, bet vienā brīdī viņa iemaņas vairs nevienam nebija vajadzīgas. Es domāju, ka katrs ir kaut reizi kaut ko līdzīgu dzīvē piedzīvojis. Mums ir jāparūpējas par to, lai budžets ļautu no vienas puses modernizēt ekonomiku, no otras puses ļautu uh, celt kvalifikāciju un apgūt jaunas iemaņas uh, tiem, uh, kas, uh, ko globalizācija ir atstājusi novārtā. Paldies, un tagad Dantī kungs uz minūtu. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas padome beidzot runā par nopietnu programmu, lai cīnītos ar koronavīrusu. To daudz agrāk būtu varējis izdarīt, bet tagad mēs gaidām operatīvu komisijas priekšlikumu atveseļošanās plānu, kas būtu adekvāts gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Šeit runa ir ne tikai par cīņu ar e, Covid-19, bet padarīt Eiropu noturīgu pret visa veida vīrusiem. Un arī priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi, mums prasīta ne tikai ekonomikas intervence, palīdzība grūtībā nonākušām valstīm, nepieciešams skaidrs skatījums un visi arī strīdi mēs jājautā ne tikai, ko darīt, bet kāpēc darīt. Un mums nepieciešama drosme, ambīcijas, raudzīties nākotnē, eh, lai eh, stātos pretī grūtībām šajos smagajos laikos, kurus mums jāizdzīvo. Paldies Dantīkungam, Bērga kungs uz minūtu lūdzu. Dank, Paldies priekšsēdētāji, es vēlējos pieminēt 20. 23. aprīļa samitu un arī eh, Turcijas nelegālo rīcību. Mēs tik daudz dzirdam runu par Eiropas solidaritāti, bet ir pienācis īstais brīdis tagad demonstrēt savu solidaritāti vienai no ES dalību valstīm. Turcijas valdība pateica, ka tai nav nekādu interešu eh, ņemt vērā startautiskas tiesības. Un eh, šeit Kipras teritoriālajos ūdeņos tiek nelegāli veikt slikti urbumi, eh, joprojām eh, tiek mm, vēsti ieroči uz Sīriju un eh, Jūs noteikti arī uh, esat iepazinušies ar uh, apvienoto Arābu Emirātu, Francijas, apvienotās karalistes uh, paziņojumu, kur tiek nosodīta Turcijas rīcība. Turcija uzbruka Eiropas Savienībai, un mēs nedrīkstam to vairāk pieciest. Paldies! Paldies, Bērga kungs. Mojčanovskas kundze tagad uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mūsu dalību valstis, mūsu pilsoņi, mūsu uzņēmēji, mūsu ģimenes grib, lai Eiropas Savienība būtu aktīva šajos pandēmijas un ekonomiskās krīzes apstākļos. Mums jābūt elastīgiem, izmantojot naudu un jārada jauni fondi. DFS ir stūrakmens atvesļošanai. Ekonomika krīzes apstākļos nozīmē, ka IKP nokritīs par 7%. Mums jārūpējas par mūsu uzņēmumiem, par mūsu MVU, nedrīkstam par viņiem aizmirst, nedrīkstam aizmirst arī par kohēzijas fondiem, investīcijas, lauksaimniecība, KLP. Uh, eh, Mums jāpanāk, lai mēs būtu pašpietiekami droši pārtikas produktu drošības jomā. E, mums jārunā par sadarbību nodokļu jomā starp dalību valstīm. E, jā, jānovērš nodokļu paradīzes, jāievieš jauni nodokļi, kas jau tika šeit runāts. Paldies! Paldies! Tagad došu man kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Patiešām ar lielām raizēm es klausos šajās debatēs par DFS un atveseļošanās fondu. Jā. Dalību valstis, kas vēlējās, lai šis instruments tiktu iekļauts DFS, tagad ir pārsteigts, ka tam nāksies maksāt vairāk nekā līdz šim un eh, tā rezultātā cietīs vairākas budžeta kategorijas. Pirmām kārtām lauksaimniecība. Covid eh, krīzes laikā lauksaimnieki eh, smagi cieta, un 80 miljoni eiro tika piešķirti lauksaimniecībai uh, 27 dalību valstīs, un ASV bija 19 miljoni eiro piešķirti tā, šādiem pašiem mērķiem. Mums ir jādomā par tādu politiku, kas ir bijusi mūsu no pašiem ES dibināšanas sākumiem. Jaunajā DFS arī ir jābūt eh, pietiekam daudz līdzekļiem atvēlētiem lauksainiecībai, citādi es tam nevarēšu mm, piekrist. Paldies! Dorfmana kungam. Morino Sančes kungs uz minūti. Gracias. Pateicos priekšsēdētāji kolēģi. Eiropas priekšā ir uh, vissarežģītākais izaicinājums kopš otrā pasaules kāra, tāpēc mums ir jābūt vienotiem savā rīcībā, jābūt drošmīgiem, ambicioziem, kādi bija arī Eiropas Savienības dibinātāji tēvi. Mums ir jāatmet Vecās ekonomiskās juridiskās dogmas jābūt drosmīgiem uz solidaritātes pamatu izveidot integrētāku Eiropu. Tāpēc Eiropas parlamentam jāspēlē centrāla loma politiskajās orientācijās un arī pieņemot lēmumus par budžetu, par atjaunošanas plānu un par ambiciozo daudzgad finanšu schēmu. 2 miljoni eiro ir jāparedz uh, bez kaut kādām falsām debatēm. Nē, nauda ir jāmobilizē pēc iespējas ātrāk, jānosūt cilvēkiem, uzņēmiem, reģioniem, valstīm, kam visvairāk tas ir nepieciešams. Mēs Dzīvojam visi zem vienām debesīm, bet mums katram ir savs horizonts. Mums ir kopīgs liktenis, un nevienu nevaram atstāt novērtā. Mēs pierādīsim parlamenta spēku, ja visi balsosim, atbalstīsim mūsu kopīgo rezolūciju. Lielas paldies! Paldies, Moreno Sančes kungs, un tagad Pereiras kundz, lūdzu. Obrigada, senjor prezident. Apukš... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirms dažām dienām mēs atzīmējām Eiropas dienu - 70 gadi kopš miera projekta uzsākšanas Eiropā. Eiropa, kas netaps vienā dienā, nevis balstoties uz vienu plānu, bet balstoties uz reāliem darbiem. Mēs esam visi vienā laivā. Es domāju, ka ekonomiskās atvesaļošanās stratēģijai jābūt konst centrētāji uz pilsoņiem, uz jauniešiem, kuri tagad dzīvo krīzes apstākļos, uz uzņēmējiem, bezdarbniekiem, kas piedzīvo grūtus laiku. Un tam ir vajadzīgs plāns, atveseļošana, kas modernizētu mūsu ekonomiku. Mēs zinām, ka ne jau parlaments, bet Eiropa padome bloķē to darīsim to, kas mums vajadzīgs, lai Eiropai būtu nākotnes vairāk nekā pagātnes. Paldies! Paldies, Pereiras kundzei! Tagad Fernandīno kungs uz minūti. Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Fanderlainas kundze! E, šeit mums ir vajadzīgs ambiciozs plāns, kas atbilst tam, ko gaida pilsoņi un uzņēmumi Covid laikos, un, e, kas ir bezprecedenta krīze. Šodien mēs Mums jāparāda atbildība šajos grūtajos laikos, bet arī parlamenta centrālā loma. Vairs nevaram eh, vienkārši pārvaldīt uh, Eiropu kā agrāk. Nepieciešams ātri rīkoties, uh, kad no mums gaida uh, pilsoņi un uzņēmumi. Ned, ned, nedarīt tā, kā mēs 2008. gadā rīkojamies nepieciešami šādi līdzekļi, bet jautājums ir, dalība valstīm nevar, nevar teiksim, nekā citādāk rīkoties, kā vien piešķirot līdzekļus arī dažos gadījumos neatmaksājumus. Nepieciešama tūlītēja atbilde turisma, transporta, mazo video uzņēmumu jomā. Viņi vēl var gaidīt. Pretējā gadījumā tā būs finanšu katastrofa un ekonomikas pasākumi eh, nevar balstīties tikai uz struktūra fondiem. Kolīgi. Paldies, Fernandīno kungs. Tagad minūte Tobē kungam. Eh, herr talman! Samtidigt som vi bekämpar eh, covid-19 så befinner sig Europa... Um, mēs Eiropā cīnāmies pret krīzi, bet vienlaikus esam grūtākajā ekonomiskajā situācijā kopš depresijas laikiem. Uh, Tagad mums nepieciešams glābšanas plāns, moderns budžets, kas iedrošinātu Eiropas konkurētspēju, nepieciešama atbildīga ekonomiskā politika. Glābšanas pakotni nevar veidot tiešie maksājumi. Jābūt arī aizdevumiem, un aizdevumi ir jāatmaksā nākotne budžeta politikai balstās uz to, ka būs vairāk reformu, nevis kā vairāk nodokļu. Eiropas sadarbība un solidaritāte ir viens elements, bet mēs nevaram akceptēt piedāvāto rezolūciju pašreizējā formā. Paldies! Paldies, un tagad Jungeris kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Gandrīz katrs desmitais eiropietis šogad zaudēs darbu. Tādas ir ES um, prognozes, Eiropas komisijas prognozes. Jā, tiek uh, izpostīti cilvēku uh, sapņi un uh, Ehm, daudz eh, kas vairāk viņu nākotni. Tādēļ mums ir eh, jāinvestē cilvēkos, lai viņi varētu saglabāt savu darbu vietu un eh, sameklēt jaunu darbu, ja ir zaudējuši iepriekšējo. Tika pieminēts sociālais pīlārs. Uh, Ilgspējīga darba eh, vietu radīšana nenotiek par velti, cīņa pret nabadzību tāpat. Mums ir nepieciešams šis um, atveseļošanās fonds, mums ir jārīkojas vairāk un ir jābūt arī spēcīgam sociālajam fundamentam, pateicoties jauniešu nodarbinātības iniciatīvai un ESF. Ja jau tagad mēs izvēlēsimies investēt cilvēkos, mēs varēsim izvairīties vēl no smagākas krīzes un varēsim arī kādā brīdī baudīt radīt šī darba augļus. Paldies! Paldies, Jungērijas kundze! Un tagad uh, eh, Lučākungs. Merci, eh, merci, monsieur le président. Merci à la. Paldies priekšsēdētāji, paldies Fandelainas eh, kundzei un Mišela kungām, kas atgādināja par zaļā pakta nozīmīgumu šajā atvesļošanās plānā. Atvesļošanai jāsaista konverģence ar Eiropas suverenitāti strateģiskās jomās. Protams, eh, šeit medicīna, veselība tika minēta, bet arī citas jomas - pārtika, atbalstot ražotājus un lauksaimniekus, autonomija, neatkarība ir ļoti svarīgi elementi, enerģētika. Atveseļošanas plānam jāņem vērā šie aspekti eh, eh, suverenitāte, pilsoņu uzticēšanās, digitalizācija, kas jāveicina arī šajā neatkarības un drošības jomā. Tā visam vajadzīgi Eiropas pašu līdzekļi, lai Eiropa pati varētu arī, teiksim, aplikt aviācijas degvielu nodokli pienācīgā veidā. Viss, par ko runāja komisija, un šie pašu līdzekļi nākotnes suverenitātei. Paldies! Dank, Paldies, uh, Lučākungs, un tagad Markis kungs uz minūti. Obrigado, Sr. Presidente, colegas. Deste... Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Šī ceturtā Eiropa padomju jaunā režīmā parādīja, ka mēs varam būt e, solidāri, nesodot atsevišķas valstis. Tā ir nebijusi krīze kopš otrā pasaules kara, un mums ir nepieciešamas visas mūsu spējas izmantot. E, plānam ir jābūt ambiciozam. Runa nav tikai par līdzekļiem, ko mēs iegūstam tirgu, e, nevaram gaidīt, mums jārīkojas tagad. Uh, vajag veicināt pieprasījumu un palīdzēt uzņēmējiem. Mēs zinām, ka var glābt darba vietas Eiropā. Mums nepieciešama jauna loma. Tas mums nepieciešami līdzekļi, bet Eiropas iestādēm jāparāda solidaritāte. Paldies! Paldies, un tagad Virkunens kundze uz minūti. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Pagaidni Virkunen. Virkunens kundze. Viņas zālē nav, tad Reigners kundze uzstāsies. Paldies! Eiropas uh, pamatos ir cilvēki, un viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība tieši tagad, nevis kaut kad vēlāk. Un es domāju, ir skaidrs, kā reaģēt uz šo krīzi. Ir jābūt drosmīgākiem, solidārākiem un ir jābūt vairāk Eiropas. Vai mēs esam pietiekami drosmīgi un varam piešķirt līdzekļus? Uh, lai varētu atvesaļoties pēc krīzes. Startautiskie lielkoncerni līdz šim nav pārāk daudz palīdzības snieguši. Mums par to ir jādomā. Mums ir visvairāk jāpalīdz tām dalību valstīm, kas ir vismagāk cietušas. Jā, ir jārunā arī par korona obligācijām. Mums ir jābūt arī solidāriem ar sievietēm. Mēs nerunājam par kaut kādu mazākumu programmu. Mēs runājam par palīdzību pusei no Eiropas iedzīvotājiem. Arī uh, ģimenes vardarbība ir uh, uzlīdzība ieliesmojusi karantīnas laikos. Jāsaka, ka sievietes ļoti daudz dara tieši tagad krīzes laikos. Nereti viņām ir jāsavieno darba un ģimenes dzīve, jāmāc mājās bērni un vēl jāveic visi mājasemniecības pienākumi. Mums ir jābūt arī sieviešu fondam, Par to ir noteikti jādiskutē. Paldies! Paldies, Rēgneres kundze, un tagad Tēras kungs uz minūti. Prezident. Um, Priekšsēdētāja uh, komisijas priekšsēdētāja Fonderlajene teica, ka ir jāspēcina un jāsaliedē Eiropa, bet esmu dzirdējis baumas, ka militārā mobilitāte ir šī programma ļoti daudz cietusi jaunajā DFS uzmetumā. Tā ir ļoti lielā mērā samazināta. Militārā mobilitāte ir mūsu drošības garants, un tā ir praktiskākā sadarbības programma starp ES un NATO. Mums nevajadzētu to atstāt novārtā. Vēl daži vārdi par zaļo kursu. Zaļais kurs uh, ir ārkārtīgi dārga programma. Mums ir jāgarantē, lai DFS uh, piešķir pietiekami daudz resursu, lai lauksaimnieki un uzņēmumi varētu sasniegt šos tik sarežģītos mērķus. Ja mēs to nepaveiksim, mēs ieviesīsim vēl papildus ierobežojumus uh, nabaga lauksaimniekiem, kas jau tā ir cietuši tik smagi krīzes rezultātā. Paldies, Tēras kungs! Un tagad Kohuta kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropā ir cilvēki, kas katru dienu runā par vienoto tirgu. Un pandēmija pierāda, ka ļoti daudzi darbinieki vienotajā tirgu nav aizsargāti, eh, it sevišķi grūtos laikos. Ja runājam par atveseļošanos, no nu kā tad mums ir jāatveseļojas? No, nu, um, ehm, tāda pietiekami laba vienotā tirgus, kur visi var brīvi pārvietoties. Es redzēju, kas notika Silēzijā pēc tam, kad tika aizvērtas robežas. Tik daudz cilvēku zaudēja darba vietas tikai tādēļ, ka dalība valstis rīkojās egoistiski. Mums ir kaut kas jādara lietas labā. Eiropas atveseļošanās plānam ir arī jāregulē pierobežu reģionos strādājošo tiesības. Eiropas projektam ir jākļūst par federālu projektu vai nu tagad vai nekad. Eiropā nav nepieciešamas robežas. Atkārto runātājs um, vācu un arī uh, slovāku un poļu valodās. Paldies! Paldies, Kota kungs, un tagad Kazas kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pandēmija ir smagi skārusi arī medijus, un žurnālisti turpina riskēt ar savām dzīvībām. bet ir samazinājies uh, reklāmu skaits un līdz ar to uh, grūtākos laikos, no, grūtākā situācijā nonāk tradicionālie mediji. Mums ir jāpalīdz arī uh, žurnālistiem šajos laikos krīzē ir jāizveido pastāvīgs fonds atbalstam, jo mediji ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka žurnālistika cieš ES un esmu un nu dienu noraizējies, ka pandēmija ļoti smagi cirtīs tieši medijiem un tajā, tādā veidā arī demokrātijai mūsu dalību valstīs. Es turpināšu aktīvi aktīvi strādāt ar kolēģiem, lai palīdzība tiktu sniegta pēc iespējas ātrāk ceļā uz spēcīgāku demokrātiju. Paldies Kazas kungam un tagad Jončevas kundze uz minūti. Paldies! Dzīvībai un veselībai nav cenas, ir vairāk mm, līdzekļu jāizmanto, lai cīnītos pret covid. Cilvēki ar vājāku veselību neatkopjas tik ātri, kā tie, kam ir laba imunitāte. 27 ātruma Eiropa nav pieņemama. Daži jautājumi. Atveseļošanās plānu nevar pieņemt valdības aiz slēgtām durvīm. Ir jābūt spēcīgai demokrātiskai parlamentu kontrolē. Otrakārt, pirmām kārtām resursiem ir jānonāk pie tiem, kam tie ir visvairāk vajadzīgi, nevis pie kaut kādiem oligarhiem. Dalība valstīs ir jābūt stingrai kontrolē fondu izmantošanā. Un tālāk daži vārdi par tiesiskumu. Ja tiesiskums dažās dalību valstīs turpinās pasliktināties, tad mēs sasniegsim tādu uh, ceļa posmu, kad vairs nevarēsim pagriezties atpakaļ. Tādēļ ir jāatbalsta finansējums brīviem un neatkarīgiem medijiem. Paldies, un tagad uz minūti Veisas kundze. Paldies! Jāsaka, ka Covid ir skāris mūsu valstis ļoti smagi. Arī cilvēkus, um, daudz cilvēkus tas ir atstājis bez darba. Mums ir jārīkojas, un tas ir jādara vairākos veidos. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai valdības ir bezatbildīgas un šo nastu iznes uz vājāko sabiedrības locekļu mugurām. Mēs esam nonākuši bīstamā situācijā. Mēs atkal radīsim jaunas darba vietas Brīselē, mēs piešķirsim miljardiem eiro bez priekšnosacījumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka zaudējam to, kas mums visiem piedara šo vērtību, Eiropas vērtības, zaļās, eh, zaļo kursu. Mēs nedrīkstam apdraudēt nacionālo suverenitāti. Mums ir jābūt solidāriem, ir jāsadarbojas, jāpalīdz eh, citam citam. Tādas lūk ir mūsu vērtības un tādēļ es nevaru uh, balsot par uh, rezolūciju, par ko jābalso rītdien. Paldies uh, Vaisas kundzei, Pereiras kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā. Obrigado, prezident. Paldies priekšsēdētāji. Covid eh, pandēmija ir ļoti smagi skārus mūsu tautsaimniecības. Mums arī ir um, jāpārcieš vairāki pārbaudījumi - uzticamības un uh, solidaritātes pārbaudījumi. Ja runājam par mūsu uzticamību. Mēs nedrīkstam runāt tikai par finansiālām ilūzijām. Ir jābūt līdzekļiem, konkrētām summām, lai pārvarētu šo krīzi. Uh, Un uh, vēl viens pārbaudījums ir, šis solidaritātes pārbaudījums ir jābūt investīcijām uh, tajās jomās, kur tas ir visakūtāk nepieciešams, nepieļaujot vienlaicīgi dalību valstu nonākšanu dziļākos parādos. Ir jāatbalsta labs, stabils budžets ir jābūt eh, tādam grodam, solidāram plānam. Eiropas Savienībā ir jābūt demokrātiskai kontrolei. Mēs pieprasam to un ne vairāk un ne mazāk. Paldies! Un tagad uzstāsies eh, Makalister kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es vēlētos uh, tikai vienu piezīmi atļauties uh, pēc uh, tam, kad esmu ar lielu interesi klausies šajās debatēs divu stundu garumā. Pandēmija nepazīst robežas, un arī Eiropas Savienības reakcijai nevajadzētu pazīt robežas. Tādēļ vairāku komiteju priekšsēdētāji EP sagatavoja kopīgu paziņojumu. Mēs pieprasām ciešāku sadarbību ar partneriem, lai cīnītos pret pandēmiju, domājot arī par to, kādas sekas tā atstās uz mūsu nākotni. Mēs esam redzējuši, ka ir šī labā grība, bet diemžēl ir aizvien lielāka izolācija, sīva konkurence, propaganda un dezinformācija, ko piekāpja, piekopja trešās valstis, kā arī aizvien pieaugoši kiberuzbrukumi. Tas demonstrē, ka pandēmijai ir globāli vaipsti, tas ir globāls pārbaudījums, mums ir jācīnās pret to. Mums ir jāatbalsta savi partneri, eh, arī kaimiņu valstīs. Eh, par to ir jādomā, kad balsosim par jauno DFS. Paldies! Danke. Paldies, Makalistera kungs, un tagad uzstāsies eh, Šefčoviča kungs komisijas vārdā. Paldies! Yeah. Yes, it works. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pirmām kārtām es vēlējos pateikties par debatēm. Jā, tās bija kaismīgas, mēs dzirdējām daudz ambīciju, bet bez izņēmuma visās runās arī dzirdējām to, ka ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība no šīs krīzes izkļūtu spēcīgāka, ilgtspējīgāka, modernāka un noturīgāka domāju, eh, to mēs dzirdējām gan Čološā, gan Lamberta kungu, gan arī Garšijas Pereses kundzes izteikumos, un gribu teikt, ka komisijai cieša sadarbība ar parlamentu ir ārkārtīgi būtiski, sevišķi šo pēdējo nedēļu laikā, kad jūsu ātrā lēmumu pieņemšana bija tik noderīga. Mēs varējām eh, pilsoņiem sniegt atbalstu tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un, protams, mums mums ir pirmām kārtām jādomā par dzīvību glābšanu un tad par darba vietu glābšanu. Tagad mēs runājam par Eiropas ekonomikas atveseļošanu, kā atgūties no šīs dramatiskās krīzes. Gribēju jums pateikties par šīm diskusijām. Uh, Pateicoties jums, mēs jau pēdējo nedēļu laikā varējām pieņemt eh, vairāk par 200 dažādiem pasākumiem. Jūs pieņēmāt ļoti svarīgas likumdošanas vadlīnijas, lai varētu palīdzēt cilvēkiem dalību valstīs uz vietas. Domāju, ka pateicoties visu kopīgajiem varonīgajiem pūliņiem mūsu uh, ārstu, uh, medi, medmāsu darbam, mēs redzam, ka šī disciplīna ir atmaksājusies un uh, cietušo upuru skaits turpina samazināties. Jā, mēs piedzīvojam ļoti grūtu periodu, bet vēl lielā, pats lielākais pārbaudījums ir vēl mūsu priekšā. Kā atgūties no šīs krīzes, kā atveseļot mūsu tautsaimniecību, kā atgriezties pie normālas lietu gaitas. Uh, Un varbūt šīs varētu būt tāds šīs paaudzes, šī laikmeta šūmaņa brīdis, kā to uh, aprakstīja Manfreds Vēbers. Šīs debates ir ļoti eh, produktīvas, kā teica Silva Pereiras kungs, ir jābūt um, ambicioziem, ir jāiztur šis pārbaudījums Eiropas solidaritātei un uzticamībai. Kā mēs to vēlamies panākt? Ļoti īsi pats svarīgākais, uh, kas ir um, iekļauts mūsu priekšlikumos. Pirmām kārtām mēs vēlamies runāt par tādu ļoti grodu, stabilu budžetu, uh, kas būtu papildināts ar atvesoļošanās instrumentu, lai uzlabotu Eiropas Savienības uh, ekonomiskās izredzes. Es gribētu teikt, ka tas ir Eh, bezprecedenta ambīcijas. Un es negribu piekrist Verhofstāta kungam, ka viss ir kā agrāk. Es arī pats biju uh, iesaistīts diskusijās par DFS, un uh, mēs runājam par kaut ko pilnīgi nepieredzētu. Šī schēma ir ārkārtīgi ambicioza, un uzskatu, ka ar jūsu atbalstu mēs varam tikt galā ar šiem izaicinājumiem, kas ir sviesti mums visiem. Uh, gribētu jums pateikt, ka mēs papildināsim ar līdzekļiem visas tās politikas jomas, kas jau sevi ir pierādījušas uh, šo gadu laikā. Mēs papildināsim budžetu kohēzijas fondiem, uh, īpaši palīdzot tām valstīm, kas cieta vissmagāk. smagāk Vēlamies izmantot eh, vairāk arī InvestEU, arī apvāršņa programmu, kas ir tik būtiska visiem mūsu zinātniekiem. Neaizmirsīsim arī tik būtiskos eh, mūsu darba sociālos aspektus ir jācīnās pret nabadzību, un taisnīgas pārējas fondam ir uh, jāatmaksājas. Neaizmirsīsim, protams, arī par sievietēm, par vecākiem kopumā un par visu, kas ir saistīts ar dzimumu līdztiesību. Tas arī ir izšķirīgi svarīgi, lai eh, mūsu ekonomika atveseļotos. Uh, Mēs arī izmantojam jaunu maksātspējas instrumentu, lai uzņēmumi varētu izvairīties no bankrota. Jārunā arī par ES veselības programmu, lai labāk gatavotos iespējamām epidēmijām nākotnē. Nē, tas viss nenotika kā ierasti, tas viss nav jau kaut kad redzēts, tie ir pilnīgi novatoriski instrumenti, reaģējot uz jauno krīzi gribētu arī reaģēt uz Eikhauta, Lamberta un Ertuga teikto. Mums pirmām kārtām ir jādomā par ekonomikas atveseļošanu. Tai ir jābūt zaļākai, ilgtspējīgākai uzskatu ka nedrīkstam arī bez ievērības atstāt krīzes a, mācības. Mums ir jābūt noturīgākiem, gataviem ātrāk atgriezties uz pareizajām sliedēm. Visi tie kolēģi, kas runāja par pašresursiem, es varu viņiem tikai piekrist. Mēs ļoti aktīvi strādājam, izpētam visas iespējas. Vairums uh, no piedāvājumiem jau izskanēja debatēs. Mēs uh, sagatavosim tādus priekšlikumus, ko varēs atbalstīt vairākums. Ceram, ka jūs tam dosiet zaļo gaismu. Uh, Ja mums ir. Eh, ja mēs vēlamies gūt rezultātus, mēs tos varam gūt tikai ar jūsu atbalstu un, protams, arī demokrātisko kontroli. Priekšsēdētāji, ar jūsu laipnu atļauju eh, tikai dažas īsas piezīmes beigās. Tas nebija saistīts ar šīs dienas debatēm, bet eh, daži kolēģi to pieminēja. Olivier kungs un Omar Dž. kungs runāja par uh, Vācijas konstitucionālās tiesas jaunāko spriedumu, mēs ļoti uzmanīgi iepazīstamies ar šī sprieduma saturu, un Fonderlajens kundze, domāju, pateica skaidri un gaiši, ja mēs runājam par ES likumdošanu un tās prevalēšanu, tie ir uh, principi, kas allaž ir bijuši jāievēro, un ir iespējama arī pārkāpuma procedūra, ja nepieciešams. Jončevs kundze, es gribu pateikt arī jums, ka mēs allaž domājam par tiesiskam ievērošanu dalību valstīs, mēs uh, turpinām sekot uh, notikumiem un saprotam, ka tagad visi piedzīvo grūtus laikus, bet tas nedrīkst kompromitēt demokrātiskās sistēmas un tiesiskumu. Un tas noteikti eh, arī vēlāk tiks atbildēts kaut kad septembra mēnesī. Paldies par šīm debatēm un paldies par paustajām idejām, par eh, motivēšanu. Paldies, man bija prieks uzstāties šeit. Paldies, Šefčoviča kungs, un tagad ministre Briācas kundze padomas vārdā. Gudētie deputāti, dāmas un kungi, esmu no jauna priecīga personīgi jūs uzrunāt. Liels jums paldies par šīm ļoti liederīgajām debatēm. Nosu, nosūtīsim jūsu viedokļus kolēģiem, Eiropadomas priekšsēdētājiem, viņa komandai, ņemot vērā ārkārtējos apstākļus. Uh, Tas tikai mudina mūs strādāt uh, vairāk mūsu pilsoņu ekonomika interesēs. Kā priekšsēdētājs Mišāls teica, mūsu kopīgais mērķis Eiropas Savienības līmenī ir sniegt ilgtermiņā atbildi uz Covid krīzes izraisītiem dramatiskajām sekām. Tas pal pal papildinās Eiropas Savienības atbalstu, kas jau uh, Eh, ir sniegts pēdējo nedēļu laikā. Šodien komisijas priekšsēdētāji mūs ir informēja par grozīto daudzgad finanšu schēmu, kā arī par ambiciozo atvesaļinošanās instrumentu. Mums vēl ir jāsaņem detaļas par komisijas priekšlikumu, tāpēc noteikti sapratīsiet, ka pašlaik nevaru komentēt šo priekšlikumu pēc būtības. Priekšlikumi ir jāizanalizē attiecīgajos formos, jāsaņem arī padomas. Uh, eh, komentāri, lai mēs varētu nākt klajā ar savu nostāju. Mūsu nākamajam daudzgad finanšu būdžetam ir jābūt ekonomikas atgūšanās plānu stūrekmenim, lai mēs varētu atjaunināt vienoto tirgu pēc Covid perioda, lai nodrošinātu arī valsts un privātās investīcijas. Investīcijām ir jābūt lielākām, īpaši jau jauno finanšu perspektīvu pirmajos gados. Eiropas Savienības ekonomika pēc krīzes tā ir jākļūst eh, daudz spēcīgākai, pašpietiekamākai, eh, tai ātri ir jāatjaunojas, jāīsteno konverģents kohēzijas, solidaritāte noteikti būs absolūta uh, prioritāte. Mm, tālāk sadarbība arī starp mūsu institūcijām būs ļoti svarīga šī procesa sastāvdaļa. Prezidentūra ir apņēmības pilna saglabāt esošās labās darba attiecības, kāds esam izveidojuši, lai varētu atbildēt uz šo krīzi. Tādējādi mēs arī turpināsim uzklausīt Eiropas parlamenta viedokli par šiem svarīgiem failiem. Esam piefiksējuši, pieņēmuši zināšanai eh, ziņojumu un arī rezolūciju, ko gatavojat. Šie ir ļoti liederīgi atgādinājumi par to, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja krīzes kontekstā. Laba starp institucionālā sadarbība būs arī ļoti svarīga mūsu sektoriālajā darbā. Mums ir jāstrādā kopā, lai mēs laicīgi varētu arī atrisināt nozer problēmas un tad arī sagaidām turpmāko sadarbību ar jums. Godētais priekšsēdētāji kungs, dāmas kungi deputāti sagaida turpmāk sadarbības starp mūsu abām institūcijām, lai sagatavotu pamatu ambiciozam, uh, tālējošam daudzgad finanšu schēmai un lai varētu atbildēt uz esošajiem un arī nākotnes izaicinājumiem. Lās paldies! Paldies, ministras kundze! Esam noslēguši debates. Rezolūcija uh, par jauno DFS uh, tiks pieņemta ceturtdien un piekdien. Šo sēdes daļu esam beiguši. Paldies! Il presidente. Allora. Un tā tad priekšādātājs ir klāt. Kas man jums jāpastāsta? Atsākam sanāksmi. godātais Kristiāns Vasile Terhes ir pametis sociālistu un demokrātu grupu un pievienojies EKR grupai, sakot ar šī gada 13. māju. Balsošanas pi rezultāti pirmajā kārtā ir šādi. Inta pieņemts. Jūri pieņemts, tran pieņemts, tran nākamais pieņemts, nākamais tran arī pieņemts. ES Melnkalna pieņemts, ES Serbija pieņemts, ES Indija pieņemts, ES Ukrainas nolīgums pieņemts, ES Baltkrievijas nolīgums pieņemts. Es vēl viens Baltkrievijas nolīgums pieņemts. IKAT konvencija pieņemts. Mauritānija pieņemts, daudzgad finanšu plāns pieņemts, kabotāža Vācija, Šveice pieņemts, kabotāža Ita Itālija, Šveice pieņemts. datu apmaiņa noraidīts. Ieli, iebildumi sojas pupiņas eh, pirmā daļa pieņemts. Pirmais grozījums pieņemts, otrā daļa. Tālāk da, lēmumi par budžeta izpildus apstiprināšanu, FCK pieņemts, Clean Sky pieņemts, BBI pieņemts, EIOPA pieņemts. ECCL e pieņemts, IMI 2 pieņemts, Shift to Rail pieņemts, EEA pieņemts, ERA pieņemts, EMSA pieņemts, GSA pieņemts, EMC DDA pieņemts, EASA pieņemts, EASO pieņemts. Parlaments pieņemts. CJEU pieņemts. Ombuds pieņemts. EDPS pieņemts. ECA pieņemts. CDT pieņemts. Padome pieņemts. Enisa pieņemts. CDFOP pieņemts. EFCA pieņemts. EAS pieņemts. Cezar pieņemts, ETF pieņemts, Eirojust pieņemts, ITER pieņemts, Berek pieņemts, Eurofound pieņemts, Acer pieņemts, EU Lisa pieņemts, EIT pieņemts, ESA pieņemts, EDFS pieņemts, EIGE e pieņemts, ESMA pieņemts, EBA pieņemts, SEPOL pieņemts pieņemts, ESOSHEA pieņemts, ECHA pieņemts, ECDC pieņemts, EFSA pieņemts, komisija pieņemts, FRA pieņemts, reģionu komiteja pieņemts, Frontex pieņemts, Europol pieņemts. EMA pieņemts. SHE pieņemts. Nu, lūk, tādi bija balsojumi šodien. Tālāk mēs pārējām pie otrās balsošanas kārtas. Mēs balsosim par pirmo grozījumu bloku budžeta ap, izpildes apstiprināšanas rezolūcijā. Un pēc tam notiks gala balsojums um, saskaņā 130. pantu iebildums pret ģenētiski modificētām sojas pupiņām. Balsojums notiks tieši tādā pašā procedūrā, kā tas notika pirmajā balsošanas kārtā. Šī otrā balsošanas kārta sāksies 8.00 vakarā un ilgs līdz 9.15 vakarā. Pavisam drīz sāksies iespēja balsot un tad jums tiek dots attiecīgs laiks. Savukārt šīs otrās kārtas balsojuma rezultāti tiks izsludināti rīt, no rīta atsākot 9.00 plenārsesiju. Nu, līdz ar to varu tikai teikt, ka ar šo pašu sanāksmi pārtraucam. Un rīt atsāksim to, kā jau teicu, 9 no rīta 14. maijā tātad. Vai vēlties izteikties? Vēlējāties lūgt vārdu? Nē? Nu, lūk, darba kārtība ir publicēta un pieejama mājas vietnē parlamentam. Nu, lielā mīļa kolēģi, līdz ar to sanāksme ir noslēgusies. Šovakar paldies par atsaucību un lai jums labi veicas balsošanā. Tiekamies rīt. Paldies!